Uh, Cienījamie kolēģi, es domāju, mēs varam sākt, jo mūsu rīcībā nav daudz laika. Es vēlētos sākt sanāksmi, sveikt šeit klātesošos un vēlos pievērsties pirmajam punktam darba kārtībā, kas ir darba kārtības pieņemšana. Tā ir tikusi jums izdalīta uh, galversijā pagājuši trešdien. Vēlos teikt, ka šorīt, pirms mēs sākam mūsu sesiju nacionālajiem parlamentiem, mēģināsim izskatīt divus punktus mūsu darba kārtībā. Ramona Hauregi ziņojums par e-demokrātiju Eiropas Savienībā un arī manis sagatavotais atzinums par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas schēmu. Vēlos arī informēt jūs, ka Slovākijas prezidentūras pārstāvis eh, Pēters Jāvorčiks ir spiests piedalīties trialogu sanāksmē pulksten desmitos, un viņš ieradīsies eh, tikai eh, tad, ja būs iespējams eh, sākt šo te sanāksmi pirms desmitiem, tāpēc es vēlētos sākt sanāksmi pirms desmitiem, lai dotu vārdu Slovākijas pārstāvim. Tad mēs uzaicināsim viņu šeit zālē, lai viņš uzstātos pirms desmitiem, ja nav iebildumu. Ja nav nekādu uh, komentāru, piedāvājam grozīt darba kārtību, varam uzskatīt to par pieņemtu ar manis minētajiem komentāriem. Tālāk. Otrais punkts. Priekšsēdētājs paziņojumi. Vēlos pavisam īsi jūs informēt, ka es piedalījos plenāru uh, sēdē uh, Kozak Bratislavā kas notika no 13. līdz 15. novembrim, divi galvenie punkti tika diskutēti. Viens par Nacionālo parlamentu lomu Eiropas lēmumu pieņemšanā, un otrs bija TTIP. Jūs saņemsiet eh, detalizētu ziņojumu tiklīdz tas būs sagatavots. Tāpēc tagad varbūt neaizņemšu laiku. Uh, Diskusijas, kā parasti, bija ārkārtīgi sarežģītas. Mums kā AFCO ir jācenšas izveidot pēc iespējas vairāk tiltu ar dalībvalstu parlamentiem un sadarboties pēc iespējas ciešāk, bet vispārējā sajūta ir tāda, ka dalībvalstu parlamenti joprojām saskat potenciāls savai lomai Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanā. Viņi vēlas uh, turpināt šīs diskusijas, arī uh, nodrošināt saikni ar nacionālajām valdībām un nacionāla līmeņa institūcijām. Tā tad ir izaicinājums uh, saprast, kāda ir katra parlamenta konstitucionālā loma. Šis jautājums joprojām ir atklāts mūsu Eiropas debatēs. Nākamā Kozāks sanāksme Maltas prezidentūras laikā notiks Valetā no 22. līdz 23. janvārim. Tur piedalīsies tikai komiteja priekšsēdētāji un tad no 28. līdz 30. maijam notiks Kozāk plenāra sesija Vēlos aicināt jūs tik tiešām pārliecināt savu politisko grupu par to, ka pārstāvjiem ir jāpiedalās Kozak sanāksmēs, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tā var būt ietekmes veidošanas platforma diskusijām ar dalībvalstu parlamentiem. Var teikt no šīs te pēdējās sanāksmes Bratislavā, es biju kā AFKO priekšsētāja. Eiropas parlamenta um, delegācijas vice priekšsētāja Un tikai viens kolēģis vēl bija ieradies Markus Precels no NF grupas. Tātad tāda bija Eiropas parlamenta pārstāvniecība Kozak sanāksmē. Tagad vēlos pievērsties trešajam punktam darba kārtībā koordinātoru ieteikumu. Te man nekas nav sakām šodien. Sanāksme notiks nākam trešdien, 5. decembrī un tad arī attiecīgi jūs informēšu. Tagad pavisam ātri pievēršamies e-demokrātijai un Ramonam Hauregī vārds, lai uzsāktu diskusijas. Vispirms vārds jums, Ramon. Gracias, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji, un esiet sveicināti. Visi klātesošie. Kā jūs atcerēsieties ziņojums pārēj demokrātiju? ir iecerēts, lai izveidotu atsevišķus ieteikumus attiecībā uz e, vienādojumu demokrātija tehnoloģija. Kā jūs atcerēsieties, es mēģinu e, ieskicēt šobrīd mūsu diskusiju kontekstu. Sākotnēji mēs uzskatījām, ka demokrātija, tīpaši Eiropā, cieš no veselas rindas aizskārumu, eh, no mm, neapmierinātu pilsoņu puses attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas pieņem Eh, šos lēmumus pār neapmierinātību, kas eh, par krīzēm, pār institūcijām un politiskajām partijām. Un visā šajā pārdomu eh, kontekstā ar, zinām, paškritikas devu, ko mēs valstu pārstāvi veicam par demokrātijas stāvokli, mēs mēģinām skatīt iespējas, kuras mums sniedz informācija tehnoloģijas, jaunā informācijas tehnoloģijas, inf informācijas un tehnoloģija rīki, lai demokrātiju uzlabotu. Un šis tad arī ir ziņojuma temats. Uh, Es šobrīd neatkārtošu ziņojumu tekstu, es tikai priekšsēdētāji atgādināšu to, ka šo pēdējo dienu eh, gaitā, tad, kad ir eh, pagājis grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir saņemti aptuveni 230 grozījumi. Esmu to ar tiem jau iepazinies, tie ir visi um, savstarpēji papildinoši un iekļauj dažādas pārdomas eh, attiecībā uz manu ziņojumu. Eh, šobrīd es strādāju pie vairākiem kompromisu risinājumiem, vairākos eh, ziņojuma paragrāfās, taču priekšsēdētāji varbūt būtu, ja iespējams, es nezinu, vai tas būs iespējams, uzklausīt politisko grupu pārstāvis, lai viņi mums izklāsta to, kāds E, tad ir kopīgais noskaņojums grozījumos, un pēc tam priekšsēdētājs labprāt izklāstīšu savu skatījumu, jo es domāju, ka šobrīd ir būtiskāk uzklausīt grupu pārstāvjus, e, bet arī viņiem atbilstīt. Jā, turpina priekšsēdētāji, tas būtu pilnīgi loģiski, un tāpēc sāksim ar tautas partiju un dosim vārdu Šop, Džordžam Šoplinam, ku, Georgijam Šoplinam, kurš izteiksies e, Kristā Jāna Prēdes viedā. Paldies priekšsēdētājiem! priekšsēdētāji. Paldies Ramonam par paveikto darbu, kas ir ieguldīts šajā dosjē. Deputāts Prēda lūdza nolasīt eh, man viņa paziņojumu par e-demokrātiju un iespējamajiem izaicinājumiem. Kā jau tas izskanē iepriekšējā viedokļa apmaiņā, e, Dans Prēder iesniedz 16 grozījumus, citi tautas partijas kolēģi, e, Konstants Legripa, Makalisters ir iesnieguši vairākus grozījumus, kas varētu precizēt un papildināt to, ko Huarregi kungs jau sacīja ņemot vērā iesniegtos 230 grozījumus, Prēdakungs vēlētos to, e, tomēr saglabāt koncentrēšanos uz ziņojumu tematu un pār to, kā uzlabo dalību valstu un e, Eiropas Savienības procedūras demokrātijas stiprināšanā. Kā jau izskanēja iepriekš, šajā eh, kontekstā nevajadzētu pārāk uzsvērt atsauces uz Eiropas Savienības politikām, kas varētu vai nevarētu eh, skaidrot eh, pilsoņu neapmierinātību ar politiku. Ziņojuma mērķis galvenokārt ir vispārīgi skatīt iespējas situāciju uzlabot un um, labāk izmantot demokrātijas potenciālu. Eh, Dans Prēda runā par vairākiem jautājumiem attiecībā uz tīklu neutralitāti. Mums ir atsevišķi, atsevišķi iebildes pret pārlieku plašiem paragrāfiem, piemēram, par tīkla neutralitāti. Eiropas parlaments jau ir ieņems nostāju. Un ir tiesa, ka taisnīga un nediskriminējoša piekļuva internetam ir nozīmīga demokrātijai bet pārāk daudz tehnisku detaļu var um, padarīt neskaidrāku galīgo mē, eh, eh, vēstījumu. Par e balsošanu ir būtiski rīkoties konsekventi ar jau parlamentu pieņemto lēmumu. Eiropas vēlēšana likuma pārskatīšanas kontekstā mēs Aicinam dalību valstīm paredzēt iespēju internetu un elektroniskai balsošanai ar nosacījumu, ka ir veikti visi pasākumi, lai novā, novērstu krāpšanos. Šajā sakarā parlaments aicina iekļaut pietiekamus pasākumus, lai varētu nodrošināt rezultātu ticamību un datu aizsardzību. Dans eh, Prēda principā atbalsta šādu balsošanas eh, metodi. Tomēr visi apstākļi vēl nav sagatavoti, lai varētu nodrošināt pildu e-balsošanu. Taču ir jāparedz visos gadījumos adekvātām garantijām drošai balsošanai ar nosacījumu, ka eh, ir respektēti 90. grozījumā uh, minētie principi. Tāpat Prēdekungs norāda, ka nav reāli eh, sagaidīt no komisijas eh, modeļusēju balsošanai eh, līdz nākošā gada beigām. Tāpat mēs vēlētos zināt, Vispirms, kāda ir pilsoņu attieksme pretēji balsošanu, pirms pilnā mērā tiktu šis pasākums uzsākts. Tālāk ir viens ļoti interesants e, grozījums par e-pilsonību. 182. grozījums atsevišķi grozījumi par digitālo identitāti, kas būtu rūpīgi aizskata politiskajās grupās. Tāpat arī attiecībā uz dažu itāļu kolēģu priekšlikumu par iespējamu Eiropas interneta tiesību hartas sagatavošanu. Mums vien, būtu piemērot uzņem, uzņemties vadošo lomu, taču ir jārīkojas arī realistiski attiecībā uz kompetenci dalījumu un jautājumu par digitālo identitāti Eiropas Savienības līmenī. Paldies, Ramon! Es domāju, ka vairāk runātāju, ne vēl no zaļo grupas ir viens runātājs, jūs izteiksieties savā vārdā. Uh, ēnu referents no zaļo grupas. Well, thank you. Paldies. Vēlos uzsvērt dažus no svarīgākajiem aspektiem, par kuriem mēs iesniedzām arī grozījumus. Vispirms, nav iespējams sagatavot priekšlikumu e-balsošanai līdz 2017. Eh, gadam, lai ieviestu šo sistēmu sākot ar 2019. gadu visās dalībvalstīs. Tas nav iespējams. Tāpēc esmu iesniedzis grozījumu, lai rediģētu šo priekšlikumu. Par e-balsošanu. Es domāju, ka ir e, divas iespējas. Daži uzskata, ka eh, tas varētu eh, radīt eh, potenciāls iegūmus, un daži uzskata, ka tas drīzāk varētu radīt problēmas. Tāpēc šīs lietas ir jāizsver. Es drīzāk izraudzītos piesardzīgāku pieeju, un es domāju, ka ir diezgan ievērojams risks, ka e-balsošana var eh, tikt uzlausta, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo drošības kontekstu, ir valstis, kurām ir diezgan liela kapacitāte un tās cenšas iejaukties citu valstu balsošanā, ja eh, vēlēšanās, tāpēc ir nepieciešama ārkārtīgi droša sistēma, ne visas tādas ir, un mēs varētu arī pieņemt uh, nedrošas sistēmas, cerot, ka e-balsošanas iegūmi būs lielāki nekā risks. Bet es domāju, ka mums ir nepieciešama piesardzīga pieeja. Jau šobrīd parlaments pieslēdz šai piesardzīgajai pieejai, strādājot pie uh, vēlēšana likuma, un es domāju, ka pie tā būtu jāpieturas arī šajā ziņojumā. vēl daži citi punkti. 150. grozījums. Es centos iepazīties ar visiem grozījumiem, un man šķita, šis ir lielisks grozījums, un tad atcerējos, jā, es pats to esmu sagatavojis. Nu, kas, protams, ir patīkami. Bet eh, te ir runa par atklātiem standartiem uh, eh, publiskajā administrācijā. Par to arī ir runa šajā ziņojumā. Ja mums nebūs tāda e-demokrātija, kas darbojas labi, ja mēs vēlamies tādu, tad mums ir nepieciešama eh, datorsistēma, kas ļauj komunikēt ar pilsoņiem, lai pilsoņi varētu izmantot katrs pats savu datoru, lai sazinātos ar valdību. Un eh, lai tad, kad valdība ievieto informāciju internetā, pilsoņi varētu ar to iepazīties. Tāpēc mums ir nepieciešami atvērti, atklāti standarti. Tas kaut galā ir demokrātijas pamatā. Mums ir jāiepazīst arī ar arhīvu dokumentiem. Ikreiz, kad uh, kaut kas tiek atjaunināts, lai valdība publiskās institūcijas eh, attiecīgi dzēstu šos novecojušos dokumentus no arhīva. Tāpēc eh, atklāta sistēma ir kas ļoti svarīgs. Tas būtu jāizmanto arī eh, tādos gadījumos, kad mēs cenšamies nodrošināt lielāku efektivitāti, jo tas izmaksā lētāk. un uh, tas uh, dod priekšrocības. Tie ir divi svarīgākie grozījumi. Mums vēl ir daudz citu praktiskas dabas grozījumu. Grozījumi, eh, kas ļautu kontrolēt uh, lobbyus, tas mums kā zaļiem vienmēr ir svarīgi un ir virkni šādu grozījumu varat ar tiem iepazīties. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Šķiet, ka neviens vairāk nevēlas izteikties, neviens vairāk nav ieradies. Ramon, vārds atkal jums. Gracias, eh, muy, muy rápidamente. Paldies, ļoti īsi. Es eh, pierakstīju 5-6 būtiskākos um, tematus, uh, kuros koncentrējas diskusijas ar ANR referentiem, un nākošajā sanāksmē mēģināšu sakārtot darba kārtību uh, un darba plānu ar ēnu referentiem uh, par it īpaši vienu jautājumu, kur mums vajadzētu maksimāli vienoties. Pirmkārt, Georgis atzīmēju tos grozījumus, ko ir iesniegusi Tautas partija Makalister un Prēdes personā. Manuprāt, šie grozījumi ir saprātīgi, un Prēda kungs vienmēr ir uzstājis uz to, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, veidojot diagnozi demokrātijas krīzē. Manuprāt, tas ir svarīgs aspekts, lai pārlieku neierobežoto pašas sistēmas ticamību. Tāpēc es atbalstu uh, domu par šo ideju iestrādāšanu tekstā. Un tāpat tas attiecas uz diskusijām, un šeit mums varētu rasties kāds uh, nesaskaņu punkts ar grozījumiem, ko ir iesnieguši citi, um, citas politiskās grupas, konkrēti Kastaldiju un vēl citi par tiešo demokrātiju, jo šajās diskusijās vienmēr pastāv iespēja kā rodas no atsevišķu grupu uh, puses prasība, it īpaši pēdējā laikā, lai varētu Eh, panākt eh, demokrātijas uzlabošanos eh, referendumos, to, ko mēs devējam par tiešo demokrātiju, kas, manuprāt, nebūtu alternatīva sistēma pārstāv reprezentatīvajai demokrātijai. Man šķiet, ka pēdējā laikā mēs strādājam pie tā, la, lai tieši šā demokrātija netiktu uzskatīta par tīrāku nekā reprezentatīvā. Savu, es pats uzskatu, ka reprezentatīvā demokrātija ir tīrāka demokrātijas forma. Atkārtoju, pie, pie, pieredze mums nepierāda, ka referendumi kopumā kā tādi sniedz vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem Un nevienmēr tas ir vispareizākais veids, kā uh, uzklausīt pilsoņu viedokli. Taču katrā ziņā mums notiek diskusijas, un es vairāk sliecos uz piesardzīgas pieejas pusi šajās diskusijās. Tālāk vēl viens jautājums, kas izskanēja no Andersona kunga puses, kas ir ļoti būtisks eh, attiecībā uz atvērto kodu jeb brīvo programmu nodrošinājumu. E, tas nozīmētu to, ka pilsoņi nav atkarīgi no atsevišķām programmu tehnoloģijām, lai varētu nodrošināt piekļuvu tehnoloģiskajiem rīkiem un tas notiktu brīvi un bez maksas. E, tas ir būtisks jautājums, kas ir jāiestrādā grozījumā. Tālāk ir atsevišķi grozījumi no Šaflina eh, kunga eh, par pilsoņu iniciatīvu, jo atkārtojas lietas, kas jau izskanēja mūsu komitejā par nepieciešamību uzlabot pilsoņu iniciatīvas sistēmu. Taču, manuprāt, tas ir ārpus temata, jo šie jautājumi jau ir izskatīti ziņojumā, ko sagatavoja pats Šoflinkungs un apstiprināja šī e, komiteja attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas uzlabošanu. Mums e, ir plašas diskusijas par e, interneta regulējumu, vai mums ar to ir jānodarbojas vai nē. Tā, e, jo šeit ir vairāki grozījumi attiecībā uz to, ka tīklam ir jātiek regulētam. Un, manuprāt, Tas nav tīri abstrakts jautājums, bet tas ir jautājums, kas liek mums pārdomāt to, vai tas ir iespējams, vai tas ir politiski iesakāms. Un esam saņēmuši vairākus ieteikumus par to, lai ziņojums mēģinātu risināt konfliktus starp informācijas tehnoloģijām un individuālām tiesībām lai eh, tiktu respektēts viss tiesības Breso kundze. Ir vairākas iniciatīvas attiecībā uz to, lai ir IT iz, eh, lietošanai tiktu paredzētas aizsardzības sistēmas personu tiesībām, tiesības uz aizmiršanu, piemēram, kā jūs to zināt, un individuāla aizsardzība no tīkla uh, Eh, kurš, kā mēs to visi zinām, veido ārkārtīgi nopietnu eh, konfliktu pār sagrozītajām patiesībām, jeb eh, to nepatiesību daudzumu, kas pēc eh, daudzkārtējas atkārtošanas eh, sāk tiek uzskatīti par patiesību. Tāpat eh, mēs iestrādājam ziņojumā vairākas eh, versijas par risku novēršanu sabiedriskās domas monopolam, tad, kad tas tiek īstenots tīklā no nozaru lobiju puses, no organizāciju eh, puses, kas eh, sakā spaust masu viedokli, kuras pašas to tā uzskata, tūkstošiem nostāju, kas e, pārstāv pilsoņus, taču e, tiek manipulēti ar e, kādiem rīkiem, kas it kā sniedz mums ieteikumus balsot tā vai citādi, vai pauž tūkstošiem pilsoņu grupu uh, Eh, pārliecība ar eh, nomināliem sarakstiem, un mēs vēlamies novērst to risku, ka šādā manipulēšanas veidā mums tiktu spiests viedoklis, kas nepārstāv pilsoņu viedokli, bet tehnisku uh, uzkumulējumu uh, kādai no pilsoņu grupām. Tāpat vēl viena prasība to savā uh, ieteikumā norādīja Šoflitkungs par tiesībām, internetu piekļuvei kā vienu no pamatiesībām. Itāļi ir strādājuši šajā virzienā un parlamentā ir apstiprinājuši formulējumu sava veida eh, hartu eh, internetu piekļuvas tiesībām, un mēs vēlamies formulēt to, lai tas tiktu uzskatīts par pamatu vienu no pamatiesībām. Un, protams, šis ziņojums tikai iesaka virzienus un piedāvā idejas, un visdrīzāk mums būs arī jāņem šī, vērā šīs pārdomas. Un noslēgumā priekšsādātāji vēlos norādīt to, kā jau izskanēja pirmīt. Mans nolūks ir tikties ar ēdu referentiem. Eh, sākotnēji es visiem nosūtīšu kompromisus Eh, kuros, manuprāt, ir viņu nostājas atspoguļotas, lai pēc tam vēlāk varētu tos uzskatīt atbilstošiem jaunajai redakcijai un pēc tam, kad eh, tiks pabeigts darbs pie manis nosūtītā projekta, jau priekšsēdētāji mēs janvārī varēsim likt šo ziņojumu uz balsojumu Un, manuprāt, tas varētu būt ļoti nozīmīgi šim parlamentam. Paldies, Rama! We... Es vēlos teikt, ka mēs tik tiešām plānojam balsot par uh, šo ziņojumu janvāra sanāksmē 30. un 31. janvārī. Kā jau jūs teicāt, mums būs jāorganizē sanāksme ar ēnu referentiem, jācenšas rast kompromisu, un sekretariāts ir jūsu rīcībā. Tāpēc es ceru, ka mums izdosies janvāra beigās nobalsot, un es piekrītu jums, ka tas būs labs un interesants ziņojums. Ja vairāk komentāru par šo nav, tad nākamais ziņojums, piektais punkts mūsu šāsdien darba kārtībā, HAFKO atzinums par Eiropas nogodījuma apdrošināšanas schēmu Es esmu atzinuma sagatavotāja un vēlos jūs informēt arī, ka Izskatās, ka AFCO ir vienīgā komiteja, kas sagatavo atzinumu. Runa ir par banku savienības struktūras pabeigšanu šo trešo pīlāru banku savienībā. Kā jūs zinat, mērķis ir pabeigt, pārtraukt šo uh, banku suverenitāti, lai uh, pilsoņiem nebūtu jāmaksā gadījumā, ja bankas bankrotē. Tātad tas ir elements, kas papildina visu šo struktūru. Mēs saskaramies ar diezgan sarežģītu situāciju ekon, kur pie šī ziņojuma tiek strādāts jau diezgan ilgi, dažādās formās. Tas ir bijis arī darba dokuments un nevar izslēgt, ka uh, Eh, varbūt vēl eh, būs novilcināšanās pirms galīgā balsojuma ekon. Taču mēs plānojam būt gatavi ar savu atzinumu janvāra beigās, jo mēs gatavojam atzinumu nevis ekon, bet gan Eiropas komisijas eh, tekstam. Vēlos informēt jūs, ka Vēlos uzstāt arī uz uh, to, ka mums ir jākoncentrējas uz to, kas ir AFCO kompetencē šajā kontekstā, jo tad ir iespēja, ka par grozījumiem tiek nobalstos, nobalsots pozitīvi šajā vado, atbildīgajā komitejā. Piedāvāju komentēt par e, trim jautājumiem, jeb trim principiem, kas mums ir svarīgi. Uh, tad, kad mēs kā AFCO domājam par Eiropas Savienības institucionālo struktūru, tātad juridiskā noteiktība, atskaitīšanās un godīga vienlīdzīga attieksme pret visām dalībvalstīm. Par juridisko noteiktību piedāvāju papildināt ar jaunu elementu, kas ir e, saistīts ar situāciju tādā gadījumā, ja e, nacionālā e, noguldījuma schēma, teiksim, bankrutē. Tā neatbilst pienākumiem. Un saskaņā ar pašreizējo komisijas priekšlikumu Vienīgā procedūra tādā gadījumā, ja ir kādi trūkumi nacionālajā sistēmā, kas ir saistīta ar Eiropas sistēmu, šī nacionālā sistēma tiek izslēgta no ēdis aptvēruma. Man šķiet, ka tas uh, ir pārāk strikti, strikti, ja mums ir tikai eh, šāda atbildes reakcija, proti, ka tā tiek pilnībā izslēgta no ēdis Es uzskatu, ka tas nav samērīgi. Un es domāju, ka mēs varam piedāvāt ko tādu, kas pa, sistēmu eh, padarītu paredzamāku. Un es piedāvātu eh, procedūru, eh, kas būtu pirms šīs pilnīgas izslēgšanas. Tātad tā būtu sankcija procedūra. Kas nozīmē, ka pirms nacionālā sistēma tiek izslēgta, Vispirms tiek apsvērtas uh, finansiāls sankcijas. To es piedāvātu iekļaut, un es piedāvātu arī dot iespēju komisijai sagatavot deleģēto aktu vai deleģētos aktus, kas izklāstītu specifiskus noteikumus, lai piemērot šādu procedūru. Tālāk par taisnīgu vienlīdzīgu attieksmi visām dalībvalstīm Es atcaucos uz situāciju, kad uh, valsts, kas nav Eirozonā pievienojas sistēmai un komisijas sākotnējā priekšlikumā, ir šī te uh, phase-out procedūra, uh, kad valsts atstāja ēdis sistēmu un ir iespēja pāriet uz nacionālo uh, sistēmu, tad resursi tiek uh, savākti un valsts atgriež tad, kad, banka, tad, kad valsts izstājas no Banku Savienības, bet komisija neparedz eh, procedūru, kas ļautu šādai valstī iestāties Edis un noguldījuma apdrošināšanas fondā. Tātad tas ir tas, ko es piedāvāju savā atzinumā tāda kā phase-in sistēma, um, jo mums ir arī šī te phase-out sistēma. Tālāk par atskaitīšanos. Trešais princips, kas, manuprāt, ir uh, svarīgs, par kur mēs varētu izteikties, piedāvāju komisijai konsultēties ar Eiropas parlamentu, arī informēt Eiropas parlamentu, kad Edis loceklis saņem tiesības uz atkāpi, lai eh, sagatavot, tātad, eh, lai sakopot savus resursus, jo mēs šobrīd esam pilnībā izslēgti no šīs procedūras, tāpēc es piedāvātu arī to iekļaut. Un vēl eh, daži ļoti tehniski grozījumi par veiksmīgu informācijas aprit ļoti uzraudzīšanas eh, procesā, jo īpaši no noguldījuma apdrošināšanas sistēmas uzraudzības iestāžu puses. Te ir arī runa par sapratnes memorandu, par informācijas apmaiņu ar ECB, vienotās uh, glābšanas uh, fonds, tā padoma un nacionālās iestādes Tālāk arī tie, kas pārvalda e, šo schēmu, arī viņiem vajadzētu iesaistīties šajā procesā. Un vēl viens tehnisks grozījums ir saistīts ar to, ka mēs dodam tiesības arī Eiropas centrālajai bankai un ne tikai Eiropas komisijai pieprasīt, lai padomas priekšsēdētājs sasauktu ārkārtas sanāksmi, jo šobrīd tikai komisijai ir šāds pilnvaras un nevis ECB. Tātad es piedāvāju arī šo Nu, tas arī būtu galvenais. Eh, ievadam vēlos arī informēt jūs, ka mēs paredzam termiņu grozījumu iesniegšanai 7. decembris eh, pulksten 18. Un mēs piedāvājam balsot 30. janvārī. Tas būtu saskaņā ar pārējo procedūru ekon komitejām. Tas arī būtu viss no manas puses. Un tagad mums ir jātiek galā ar sarežģītu situāciju, jo es pareizi saprotu, tad tikai Mercedes vēlas izteikties par šo jautājumu. Un neviens cits. Bet uh, vēstnieks Jurčikungs jau ir ieradies. Es jau jūs informēju, ka vēstnieks labprāt uzrunāt mūs, un tas ir iespējams tikai pirms pulksten desmitiem, tāpēc es varbūt pārtraukšu šobrīd mūsu parasto procedūru. Uh, Un, ja es pareizi saskatu, tad te ir ieradušies arī kolēģi no dalībvalstu parlamentiem. Sveicu jūs šeit. So, with this, I, I don't know, maybe I just. Nē, nu, es iesākšu sanāksmi tīri oficiāli pēc tam. Nevēlos lieki tērēt jūs laiku, vēstniekungs, ja piekritīsiet, jūs teiktais tiks translēts arī internetā. mēģināsim organizēties pēc iespējas labāk. Lielas paldies! Cienījamie kolēģi, lūdzu, vai jūs varētu ieņemt vietas un vēstnieku kungs tik līdz jūs jūtat, ka varat sākt savu uzrunu, varat to darīt. Okay, thank you, madam, madam Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es tiešām atvainojos par eh, šīm nelielajām izmaiņām darba kārtībā. Bet, nu jā, mēs tuvojamies prezidentūras beigām, tad jūs varat iedomāties, ka tiešām ir ļoti daudz darāmā. Man pēc tam ir jādodas uz Lībe komiteju uz trialogu. Lūk, liels paldies arī par uzaicinājumu piedalīties šajā um, sanāksmē. Man ir tiešām gods uh, jūs uzrunāt Slovākijas prezidentūras vārdā šajā uh, sanāksmē, kur tieks atkal komiteju un Nacionālo parlamentu pārstāvi. Ir ļoti svarīgi arī izcelt sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tad vispirms vēlos arī norādīt uz to, cik augstu arī novērtē mūsu prezidentūra sadarbība ar jums personīgi, arī ar komitejas locekļiem. Varam tiešām jau uh, um, arī apliecināt, kā uh, mūsu darbs ir auglīgs un ļoti efektīvs. Mums ir bijuši arī vairāki, vairākas sanāksmes ar, ar manu ministru pārstāvis šeit komitejā septembrī. Bija arī diezgan laba vizīte, ko vadīja arī Šoflīna kungs uh, Brātislavā novembra sākumā. Lielas paldies par šo! Un tagad daži vārdi par to, uh, kā darbojas mūsu prezidentūra. Nu, protams, mēs vēl turpinām strādāt. Prezidentūra nav beigusies, arī pēdējo nedēļu laikā vēl ir jāpaveic diezgan daudz. Mēs mēģinam strādāt diezgan smagi, lai sasniegtu mūsu prioritātes un īstenot ambicio, ambīcijas, kādas noteicām prezidentūras sākumā. Nu, daži paziņojumi attiecībā uz plašāku kontekstu. Mūsu prezidentūru diezgan lielā mērā definē Bratislavas samits, kas notika septembra vidū. Nu, galvenais vēstījums bija, bija to, ka uh, atkal Eiropas Savienību iedarbināt pēc Brexit referenduma. Tādēļ, ja jūs lasāt arī Bratislavas ceļa karti, te tiešām tur koncentrējamos uz ļoti konkrētiem rezultātiem, sasniedzamiem rezultātiem, kas tik tiešām ir ļoti svarīgi un aktuāli mūsu pilsoņiem. Uh, Mūsu prezidentūras darbu arī tas diezgan lielā mērā noteica. Foku, koncentrējāmies arī uz pozitīvo šo darba kārtību programmu un darīsim visu, lai decembra beigās arī šie konkrētie rezultāti tiktu sasniegti. Pavisam konkrēti runājot, koncentrējamies uz. Uh, Eiropas robežu un krasta apsardzes uh, tiesību aktu. Tagad ir laiks īstenot šo tiesību aktu uh, Un eh, domājam, kā gada beigās eh, šīs projekts nebūs tikai uz papīra, bet arī jau tiks īstenots. Tad arī eh, pusgada laikā esam arī ievērojami progresējuši šajā jomā. Eiropas Savienība arī piedalīsies aktīvi COP 21 un 22, tagad arī nesen Marakešā, tā arī ir viena no mūsu prioritātēm. Uh, Protams, CETA, sarežģītas sarunas, bet es domāju, ka mums ir izdevies noslēgt arī jau uh, pāraksta procesu. Tas viss ir tagad parlamentā, tas ir ļoti svarīgs solis mūsu tirdzniecības politikā ļoti konkrēta lieta no vakardienas. Esam arī vienojušies par geobloķēšanu padomē. Nu, lūk, šī ir lielā, mm, lielās puzles mazās eh, daļiņas. Arī jūs runājot eh, Georgievs kundzi. Eh, vēlos norādīt, ka mums bija ļoti lieliskas diskusijas pār 2017. gada budžetu un daudzgad finanšu schēmas pārskatu. Tālāk par AFCOM darba kārtību jautājumiem, kas ir tieši jūsu kompetencija, arī te esam sasnieguši ļoti labus rezultātus. Vispirms esam arī progresējuši diskusijās padomē pār uh, Eiropas um, elektronisko balsošanu. Arī uh, vienojāmies arī par mm, Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesībām. Uh, Un tagad arī esam sagatavošanas fāzē sarunās uh, par komisijas priekšlikumu par starp institucionālo vienošanos caurspīdīgumu vai uh, pārskatām reģistra jomā. Lūk, arī uh, pie šiem failiem uh, esam noturējuši ļoti interesantas sanāksmes. Atgriežoties pie konkrētiem jautājumiem par uh, šo e-balsojumu likumu, piekrītam e-demokrāti Eiropas Savienībā. Uh, Arī jo uzskatām, ka ļoti svarīgi ir palielināt uh, vēlētāju līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tas ir liels izaicinājums. Un konkrētāk par pašu priekšlikumu. Mēs mēģinām arī padomē strādāt pie dažādiem priekšlikuma elementiem, priekšlikumu, ko saņemam no Eiropas parlamenta. Runājot atklāti par dažādiem elementiem EP priekšlikumā. Būs uh, ļoti grūti panākt vienošanos par atsevišķiem punktiem. No otras puses, mēs mēģinam arī identificēt vismaz dažus šos jautājumus, kas būtu ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, kur mēs tomēr varam uh, izveidot labāku uh, pamatus atveru nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mūsu prezidentūras loma vispirms ir atvieglo diskusijas padomē par šo jautājumu un tad uh, panākt vienošanos uh, par šiem konkrētiem jautājumiem, par atsevišķiem priekšlikuma elementiem. Tad bija arī diskusijas darba grupas līmenī. Noteikti būs arī diskusijas par šo rītdien korepēra sanāksmē, vēstnieku līmenī. Es ceru, ka pēc tam es varēšu pie jums atgriezties. Uh, šeit uh, komitejā. Un tad varēšu arī norādīt, kādi ir iespējamie šie jautājumi, jo, par kuriem mēs uh, varētu vienoties. Es zinu, ka laika ir maz. Mēs lielu uzmanību kā prezidentūra pievērsīsim šiem jautājumiem un tiešām ceram, ka uh, mēs varētu sasniegt pozitīvus rezultātus nākamā gada sākumā, noslēdzot diskusijas. Tālāk Vēlos vēl arī vienu lietu minēt. Mūsu mērķis, protams, ir palielināt uh, vēlēt, vēlētāju aktivitāti, bet, protams, šis process galvenokārt notiek dalību valstīs. Mēs varam radīt labākus apstākļus, labāku kontekstu, taču Eiropas parlamenta vēlēšanas ir dalību valstu pārziņā šī vēlētāja mobilizācija. Mēs varam piemērot uh, nedaudz šo uh, vēlēšanu uh, apstākļu, bet es nedomāju, ka mēs varam tieši ietekmēt dalību Eiropas parlamenta vēlēšanās. Te atsevišķiem politiķiem jāspēlē svarīga loma. Tālāk par Eiropas parlamenta tiesībām veiktu izmeklēšanu. Te arī piekrītu parlamentam un komitejai par to, kā ir tālāk jāstrādā pie šī faila. Esam jau te strādājuši kopā un vienojāmies, ka, lai tiktu uzsākts oficiālās sarunas, ir jānāk lajā ar, ar konkrētu priekšlikuma formulējumu. Es saprotu, ka e, Eiropas parlaments, protams, ir atbildīgs par šī priekšlikuma izstrādi. Tad esam vienojušies arī turpināt darbu apmainīties ar viedokļiem starp Eiropas parlamenta padomas komisijas juridiskajiem dienestiem. Šīs sadarbības mērķis ir vēl vairāk precizēt visus juridiskos institucionālos jautājumus. Manuprāt, ir arī vēl ļoti svarīgi saprast, kā mēs visi vēlamies atvieglot juridisko dienestu sadarbību. Es domāju, ka tas noteikti palīdzēs arī. Jo, uh, precizēt, kādā kontekstā tad mēs varam turpināt darbu pie šī jautājuma. Nu, lūk. Es vēltos arī mudināt organizēt, uzsākt šo pirmo juridisko dienas sanāksmi pēc iespējas ātrāk. Par eh, turpmāko institucionālo sadarbību Eiropas Savienībā šeit īpaši runāju par Broka kungas un Dreso kundzes ziņojumiem par Eiropas Savienības darbības uzlabošanu, Lisabonas līguma uzlabošanu, kā arī piemērojoties esošajiem Eiropas Savienības institucionālajiem um, kontekstam, struktūrā var apstiprināt apliecināt, ka mēs kā prezidentūra arī tiešām sagaidām, jo ziņojums uh, gaidām, kad uh, AFCO un plenāru sēdē arī šie ziņojumi tiks apstiprināti. Tas varētu notikt kaut kad nākamā gadā uh, sākumā, pirmajā pusgadā. Nu, vēlreiz liels paldies par uzaicinājumu. Nu, lūk, es jums sniedzu arī tādu plašāku priekšstatu par to, cik tālu esam tikuši. Mums prezidentūra arī minēja konkrēts jautājums. Uh, Uh, mūsu sadarbībās ar Vāko komiteju prezidentūru. Liels paldies, vēstniekums, kolēģi, kas tikko pievienojās mums. Tā kā uh, vēstniekungam ir jādodas uz, trialogi, uz trialogiem, tad mēs uh, uzklausījām vēstnieku pirms formāli atklājām mūsu sanāksmi. Tādēļ, nu, tie, kas ieradās nedaudz ar nokavēšanos vai nedaudz vēlāk, Varēja tikai uzklausīt daļu no vēstnieka runas, bet, nu jā, tādi ir šie apstākļi, viņam jādodas prom, tādēļ uzklausīja viņu ātrāk. Lielas paldies! Mēs ceram arī, ka viss, ko jūs minējāt savā runā, arī tiks īstenots jūsu prezidentūras laikā. Liels jums paldies! Zinu, ka par daudziem jautājumiem uh, mēs vēl nenoslēgsim darbu jūsu prezidentūras laikā bet tik tiešām ar jums mums bija iespēja daudz progresēt, īpaši arī vēlēšanu uh, tiesību jomā, izmeklēšanas uh, tiesību jomā. Liels jums paldies par šo sadarbību uh, pie šiem ļoti sarežģītajiem tematiem, jautājumiem. Liels paldies! Un tad arī, protams, veiksmi uh, atlikušajā jūsu prezidentūras laikā. Um, so Gudētie kolēģi, es saprotu, ka mēs tagad oficiāli varam sākt mūsu sanāksmi. Vispirms vēlos atvadīties uh, no uh, Javorčikunga, no vēstnieka, kas pārstāvēja Slovākijas prezidentūru. Sveicu Kristalinu Georgievu, Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju. Liels paldies, komisārs Kunz, par to, ka varējāt ierasties. Vēlos informēt arī, ka, diemžēl, Slovāku Nacionālā padomē šodien notiek arī balsojums par 17. gada budžetu. Līdz ar to Robert Mādei kungs, kurām vajadzēja arī līdzvedīt šo sanāksmi, nu, ne, nevarēs ierasties, viņam jāpiedalās šajā balsošanā. Tāpat arī kolēģi no Portugāles parlamenta, viņiem arī ir līdzīga situācija, viņi šodien balso par 17. gada budžetu. Tad arī viņi aicināja paskaidrot, kādēļ viņi no, nu, nevar ierasties. Tad es arī vēlos teikt dažus vārdus, atgādināt jums, kādēļ esam šeit. Mēs, kā Eiropas parlaments, izmantojam visas potenciālās platformas, kādas nesam nu izveidojuši, lai īstenotu politisko dialogu ar nacionālajiem parlamentiem AFKO komiteja arī organizē vienreiz gadā šāda veida sanāksme sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem. Šādu sanāksmi, kur runājām par uh, AFCO aktuāliem jautājumiem, kas saskana mūsu politisko darba kārtību. Uzskatām, ka Tieši ar Nacionālo parlamentu tīklu mēs varam kalpot pilsoņiem, varam izstrādāt Eiropas politikas, darīt to labāk. Mēs varam arī uh, ietekmēt šo politiku īstenošanu nacionālā līmenī. Es tiešām ceru, ka šīs dienas sanāksme būs uh, Uh, vēl viena šāda iespēja, lai mēs varētu stiprināt sadarbību starp tiem, kas pārstāv pilsoņus uh, dažādos uh, Eiropas pārvaldības līmeņos. Arī vēlos paziņot, ka visdrīzāk mēs arī vēl ar jums sazināsimies nākamā gada sākumā, jo Palo Rāņģel, mūsu kolēģis, sagatavo tā saucamo īstenošanas ziņojumu, kur tiek runāts par līguma nosacījumu īstenošanu, uh, kas tieši attiecas uz uh, nacionālajiem parlamentiem. Tad, nu, lūk, vai nu, par iespējams viņš visus jūs apmeklēs, vai arī būtu liederīgāk vēlreiz jūs visus uzaicināt šeit, organizēt starp parlamentāro sanāksmi, lai runātu tieši par šo konkrēto jautājumu. Tātad kaut kad nākamā gada sākumā. Mēs tad arī raudzīsim, kā jūs vēlties piedalīties šajās debatēs par šo konkrēto ziņojumu. Šīs dienas sanāksme, kā jūs zināt, struktūrēt sekojoši no rīta būs diskusijas par diviem ziņojumiem, kurus minēja jau um, vēstnieks Jevorčiks. Šeit arī sadarbojamies pie šiem ziņojumiem ar nacionālajiem parlamentiem. Tad viens ir par Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesībām, un otrs ziņojums ir par um, um, Eiropas parlamenta vēlēšanu tiesi uh, lēmumu, likumu, kurš 1975. gada, lai ietekmētu arī šo mūsu ietekmi uz jautājumu risināšanu, kas ir pārnacionāla rakstura, dažādas izmeklēšanas, uh, lai risinātu problēmas, kur, kur ir nepieciešama sadarbība. Un arī, protams, šis vēlēšana likums, kas ir ārkārtīgi svarīgs. esošie demokrātijas deficīta apstākļos. Mēs gribētu, lai šīs vēlēšanas būtu eiropeiskākas, caur, pāredzamākas, lai tur piedalītos arī vairāk cilvēku. Un pēcpusdienā būs diskusijas par to, kā nākotnē attīstīsies Eiropas Savienība, un tieši kas ir saistīts ar konstitucionālajiem un institucionālajiem aspektiem. Mēs runāsim par jautājumiem, kuri iespējams arī ir vēl risinām esošajā tiesību kontekstā, tiesību satvarā. Te mēs runāsim par Mercedes Breso Elmāra Broka ziņojumu, par to, kā mēs varam uh, Uh, virzīt Eiropas Savienības priekšu uh, esošo līgumu ietvarā, un tad otrā diskusija daļa tiks atvēlēta Gīja Ferhofstata ziņojumam, uh, raugoties tālāk par esošajiem līgumiem. Arī runāsim par iespējamiem konstitucionālajām izmaiņām, kādas ir jāievieš, lai Eiropas Savienība varētu darīt savu darbu un atbildēt uz pilsoņu gaidām te būs kādas e, izmaiņas, te būtu jāievieš šai sakarā līgumos. Nu, šie ziņojumi ir daļa no e, Eiropas parlamenta procesa kuru mēs strādājam Eiro, pie Eiropas Savienības nākotnes. Tas viss ir jāskata tajā kontekstā, kas notiek uh, padomē, uh, Bratislav, Bratislavas ceļa kārtas uh, sakarā, par kuru runā arī vēstnieks, kas notiek arī uh, attiecībā uz Romas līguma uh, gada dienām un martā. Un uh, tad arī visi šie pasākumi, kas notiks Romā marta beigās. Uh, un pēc tam, ko tad mēs sagaidām ar lielu nepacietību Eiropas parlamentā no komisijas darbs pie Baltās grāmatas. Nākamie komisijas soļi, lai uzlabotu Eiropas Savienību. Lūk, un arī tur izskanēs mūsu balss šajās debatēs. Vēlos minēt, informēt jūs par to, kā mēs vēlētos organizēt šīs sanāksmes. Jūsu priekšā katrai sesijai ir atvēlēts veidlapas, jūs varat tās aizpildīt. Tad arī jūs vēlēsieties izteikties, tad noteikti to pierakstat šais veidlapās. Aicinu Eh, līdz manas ievadrunas beigām, tad arī atzīmēt, par kādu jautājumu jūs vēlaties runāt. To jūs varat minēt tātad veidlapās, kas ir jūsu priekšē, tad kāds no jums šīs veidlapas arī savāks, un tad redzēsim, cik daudz laika mums ir un cik daudz varam atvēlēt jūsu uzstāšanai. Nu, jūs noteikti visi esat pieraduši pie šāda veida darba. Formas. Mēs tāpat to darām arī Kozek sanāksmēs un citā sanāksmēs ar nacionālajiem parlamentiem. Nu, lūk, tā bija mana ievadruna. Tagad vēlos aicināt jūs visus Nacionālo parlamentu pārstāv, pārstāvis un arī komisārs kundze. Un arī aicinu Javorčika kungu, ja viņam ir laiks pusdienās, tad, tad mēs jūs visus uzaicinām arī uz kopīgām pusdienām pēc mūsu rīta darba. Tas viss notiks nultajā stāvā šajā ēkā deputātu restorānā. Un tagad došu vārdu vicepriekšsēdētājai Kristalīnai Georgievai. Lūdzu. Thank you, Madam uh, Chair. Thank you, uh, Madam Hubner. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Hubners kundze. Paldies par šo iespēju pievienoties jums šorīt. Esmu ieradusies uh, pirmā vicepriekšsēdētāja uh, Timerman kunga uh, vārdā viņš labprāt būtu piedalījies, bet šodien viņam ir jāvada kāds eh, cits gadskārtais dialogs, tāpēc viņš eh, lūdz man pārstāvēt lai uzsākt šīs ārkārtīgi svarīgās diskusijas. Cienījamie deputāti, es droši vien nepateikšu neko jaunu, ja sākšu ar ļoti vienkāršu paziņojumu. Pasaule mainās ļoti strauji, un daudz no šīm izmaiņām ir pozitīvas, tās ir uz labu. Runa ir par bagātāku pasauli. Šobrīd runa ir par 80 uh, eh, triljoniem eh, dolāru, kas tiek saražot ik gadus. Tā ir pasaule, kurā daudz iegūst no ekonomiskās attīstības. Mums ir jāatceras, ka viens miljārds cilvēku uh, pēdējo desmit gadu laikā ir izkļuvuši no liels nabadzības. Tā ir pasaule, kurā tehnoloģijas maina to, kādā veidā mēs strādājam, dzīvojam ikdienas. Un jāsaka, savas mazmeitas vārdā man ir jāatzīst, cik milzīgas izmaiņas ir notikušas manas dzīves laikā. Kā laba vecmāmiņa es viņā stāstīju, kā tad, kad es biju uh, viņas vecumā, uh, kad man bija pieci gadi, nebija televizora un nebija datora, un viņa raugās uz mani un saka, tā tad uh, tev bija tikai iPads. Protams, ka, ja mēs salīdzinām, kāda bija dzīve tad, kad mēs bijām studenti, kā studenti uh, strādā šobrīd, kā uh, tiek sniegti pakalpojumi, tad ir skaidrs, ka ir notikušas ievērojams pārmaiņas. Bet ne tikai uz labu. Jā, protams, mēs esam labāk savstarpēji eh, saistīti un preces ceļo no viena kontinenta uz citu, bet arī eh, sliktās ideoloģijas eh, ceļo ar šīm pašām tehnoloģijām, kuras tik ļoti patīk manai mazmeitai. Un Eiropā mēs esam piedzīvojuši šo cilvēku pārvietošanās milzīgo ietekmi. Uh, un e, šī tendence tikai turpināsies. Ja mēs vēlētos izteikties pēc iespējas vienkāršāk, tad pasaule šobrīd ir uh, viegli ievainojama uh, no dažādu konfliktu puses, karu puses, kas notiek tepat kaimiņos. Tātad mēs uh, tik tiešām ciešam no šīs nestabilitātes vairāk nekā viens cits reģions pasaulē. Uh, klimata pārmaiņu eh, dēļ mēs saprotam, ka sekas izjūtam jau šobrīd. Un arī ir šis te eh, finanšu līdzsvar trūkums. Jūs atceraties, eh, kad Šanhais biržā notiek kāds satricinājums, mēs to pavisam drīz izjūtam jau šeit Eiropā. Ko tas mums kā Eiropai nozīmējis pēdējo des, septiņu gadu laikā. Mēs it kā no vienas krīzes iekļūstam nākamajā. Mums bija ekonomikas un finanšu krīze, eirozonas krīze, eh, krīze Grieķijā, bēgļu krīze, un tagad mēs piedzīvojam uh, politisko sat satricinājumu ar šo balsojumu apvienotajā karalistē, kas, protams, mūs ietekmē visdziļāk. Un tas, protams, noved pie ļoti vienkārši secinājumi, proti faktiem. Cilvēki ir satraukti par to, kas notiek Eiropā, par to, kas notiek ASV, par to, kas notiek visur. Un e, šis e, satraukums veicina politiskās tendences, kas ir jāvērtē ļoti nopietni populismu mēs piedzīvojam ikdienas, un tas svēršas plašumā. Un tas nozīmē, ka daudziem Eiropā ir pienācis brīdis, kad mēs domājam, ka labie laiki ir pagājuši, un tagad ir pienācis neskaidrības laiks, nenoteiktības laiks. Un, diemžēl, mēs bieži vien aizmirstam par to, cik laba ir Eiropa, Eiropas Savienība. Mēs aizmirstam, ka mēs joprojām esam 500 eh, miljoni. Nu, redzēsim, kas notiks ar eh, šīm salām otru pusi Lamanšam. Mēs esam lielākais iekšējais tirgus, eh, lielākā brīvās pārvietošanās telpa cilvēkiem. Mēs aizmirstam, ka mēs joprojām esam lielākā ekonomika pasaulē, ka mēs esam augsti konkurētspējīgi. Un to ir viegli piemirst, kad sajūtam šos satricinājumus. Mums ir jārod atbild uz jautājumu, kāda būs mūsu izvēle. Protams, ka pasaulē mainoties, jāmainās arī Eiropai, Eiropas Savienībai un kādā virzienā mēs vēlamies mainīties, ko mēs vēlamies saviem bērniem. Es tik tiešām ceru, ka mēs pārvērtīsim šo nenoteiktības laiku par uh, drosmes laiku, lai tiktu galā ar problēmām, ar kurām saskaramies, un pieņemsim lēmums, kas ir nepieciešami, lai Eiropa būtu spēcīgāka, lai šīs pārmaiņas notiktu uz labu. Vispirms mans izvērtējums par to, kādas ir uh, svarīgākās izmaiņas, kuras mums būtu jāizraugās vai arī nē. Svarīgākais varbūt ir uh, tas, ka mums jāpadara Eiropas uh, Savienība izturīgāk pret šiem negaidītajiem šokiem. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt spējīgiem pieņemt lēmumus straujāk, ka mums ir jāmaina uh, darbības virziens, ja nepieciešams, un uh, jāatrod resursi, kas varētu palīdzēt izdarīt šīs izmaiņas. Es esmu komisāri, kas atbildīgi par budžetu, un man ir ļoti svarīgs vēstījums eh, dalībvalstu parlamentiem. Eiropas parlaments ir eh, sniedz vislabāko pakāpojumu Eiropas Savienībai, kad vedām sarunas par pašreizējo daudzgaļu finanšu schēmu, jo Eiropas parlaments uzstāja uz fleksibilitāti budžetā radīja šīs manevrēšanas iespējas, lai mēs varētu piemērot budžetu vajadzības gadījumā. Un mums izdevās trīskāršot resursus, kas atvēlēti imigrācijai. Šobrīd ir 16 miljārdi, sākotnēji tie bija 5, kad sākām risināt šo krīzi. Un Tas ļāvis mums sagatavot nepieciešamos pakāpojumus cilvēkiem, lai mēs varētu koncentrēties uz uh, divām prioritātēm, nevis 20 vai 100 investīcijas eh, nodarbinātībā un izaugsmē un uh, investīcijas, lai atrisinātu uh, imigrācijas krīzi. Tad, kad es runāju par to, ka mums ir jābūt gataviem piemēroties, es lieliski saprotu, ka tas, kas mums ir šobrīd, nav pietiekami. Uh, Domājot par budžetu attīstīšanu, es tik tiešām ceru, ka nākamā daudzgad uh, finanšu plāna ietvaros mums izdosies vēl vairāk nodrošināt uh, šo buferu pret uh, krīzēm un satricinājumiem. Uh, Mario Monti uh, vada darba grupu par pašu resursiem, un viņš noteikti jums pateiktu, ka mums ir jāmodernizē budžets arī no tā viedokļa, kā mēs eh, savācam resursus un kā mēs tos iztērējam. Ja runājām par otro priekšnieteikumu, lai Eiropas Savienība būtu veiksmīga, protams, ka ir jādara viss iespējamais, lai lieli lielās lietās un maz mazās lietās tik tiešām kļūtu par realitāti. Un ir jādomā par to, kas tiek īstenots Eiropas Savienības līmenī. Ieklausoties pilsoņu teiktajā, ieklausoties jūsos, kas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī, ko valsts varētu labāk darīt pašas, kā mēs prioritējam eh, šos pasākums, tam pamatā ir jābūt demokrātiskiem lēmumu pieņemšanu procesam. Tam ir jābūt netik smagnējam kā šobrīd. Treškārt, mums ir um, jāatjaunina pašiem sevi. Un es domāju, ka par to jūs noteikti diskutēsiet šo pēcpusdienu, kad runāsiet par šiem ziņojumiem. Mūsu pienesums no komisijas puses Eiropas Savienība uh, piedāvās uh, mainīt pati sevi, nākot klajā ar šo te uh, balto uh, grāmatu, domājot par Eiropas Savienības nākotni un uh, finanšu un monetāros savienību tās nākotni. Un te ir zinām specifika diskusijās par to, kā mēs vēlētos redzēt attīstāmies šo te ekonomikas savienību. Pēdējā gada laikā Mēs koncentrējamies lielā mērā uz to, lai parādītu, ka mēs varam pieņemt straujus lēmumus un īstenot tos tik ātri, lai tas atbilstu tam, ko sagaida cilvēki. Piemēram, mazāk nekā sešu mēnešu laikā mums ir izdevies izveidot jaunu aģentūru robežu un krasta apsardzei. Tā tagad darbojas. Esmu strādājusi šajā amatā septiņus gadus un eh, nekad nav izdevies ko paveikt tik ātri, kā mums tas izdevās. Parlaments, padomu, komisija mobilizējās, jo, protams, ja mēs neaizsargāsim savas ārējās robežas, iekšējās eh, robežas, kas sāk parādīties, eh, palikt uz ilgu laiku. Tas bija izšķirīgi Eiropas Savienībai. Jautājums ir, kā mēs varētu pieņemt un īstenot lēmumus tikpat strauji strādājot pie citiem jautājumiem. Kā pārvērst šo pieredzi, nu, parastajā praksē. Kāpēc tas ir tikai izņēmuma gadījums? Kāpēc tas nevarētu uh, kļūt par likumu? Es sagādu arī, ka jūs te diskutēsiet diezgan nopietni par to, kā um, ļaut pilsoņiem mūs labāk sadzirdēt. Ko esmu redzējusi pēdējo gadu laikā, un mēs visi esam redzējuši, diemžēl ļoti daudz tiek rādīts ar pirkstu. Dalībās rāda ar pirkstu uz Briseli, sakot, tā ir jūsu vaina. Jā, dažkārt var eh, piekrist arī eh, Brisele rāda ar pirkstu uz noteiktām dalībvalstīm, un, protams, tas ir jāpārtrauc ir jāizbeidz šādi savtarpējie cīniņi. Jo uh, vētrā, kurā mums ir jākuģo šobrīd, mēs nevaram rādīt viens uz otru ar pirkstu un teikt, ka uh, kuģis krimst tevs vai tevs dēļ. Mēs visi esam vienā laivā, vienā kuģī. Uh, Jā, mums ir nepieciešams budžets, mums ir nepieciešama līdzekļa, lai tiktu galā ar grūtībām, ar kurām saskaramies, bet mūsu vienotība mums ir nepieciešama vēl vairāk. Dalībvalstu vienotība, institūcija vienotība, Eiropas tautu vienotība. Tā, lai mēs tik tiešām tiktu galā ar, ar šo satraukumu, ko tik ļoti piedzīvo tik daudz. Paldies! Thank you. Thank you, Commissioner. We normally do not applaud, so that... Paldies. Eh, komisār, esam eh, ļoti pateicīgi par jūsu sasīto. Eh, mēs zinām, ka budžeti jautājumi vienmēr ir sarežģīti un komisijas darbs mums visiem ir ļoti svarīgs, lai mēs redzētu, kā mēs varam balto grāmatu pārveidot par ceļu karti un kā Bratislavas ceļu karti pēc tam um, sa, tiks eh, izmantota turpinot citas iesāktās ceļu kārtas. Paldies, eh, komisārs, un mēs eh, Tagad pāriesim pie mūsu darba kārtības pirmās lielās sadaļas, kas ir izmeklēšanas tiesību īstenošana, bet, un tagad es dotu vārdu Ramanam Horegi, un, ja drīkstu lūgt jūs, kamēr viņš uzstājas, nosūtīt mums pieteikumus eh, tiem, kuri vēlētos uzstāties, lai mēs varētu paredzēt katram uzstāšanās laigu. Mēs pie šī dosie strādājam jau vairākus gadus, šis ir ārkārtīgi svarīgs dosie un arī viens no vissarežģītākajiem, jo šis likumdošanas darbs ir visai grūts un norāda nereti uz atšķirīgiem viedokļiem un interpretācijām eh, dažādās institūcijās. Un šis eh, jautājums ir saistīts ar līgumā iekļautajām iekšējām grūtībām. Es to saku tāpēc, ka lai Ramons savu uzstāšanos veidot konstruktīvi, bet pēdējo divu gadu laikā tomēr norāda, ka mums ir visai neliels progress panākt šo dažādo viedokļu un domstarpību dēļ. Un tas eh, darbs, ko šobrīd ir paveikusi Slovākijas prezidentūra, ir ļoti augsts novērtējams. Tomēr mums vēl ir ļoti tāls ceļš ejams, un mēs aicinām jūs arī saprast to, ka ir vairāki procesi un neregularitātes Eiropā, kur ir jāveic eh, darbības eh, pār nacionālā līmenī, eh, ir problēmas, kuras mums uzrāda taks izmeklēšanas komisija, citas, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas un kur ir ļoti nozīmīgi uzklausīt pilsoņu viedokli par to, ko mēs varam darīt viņu labā. Tāpēc šīs izmeklēšanas tiesības ir ļoti nozīmīgas, un tas, ko mēs varam darīt nacionālā līmenī, kas ir ļoti nozīmīgs darbības līmenis, un tāpēc arī tas ir nozīmīgs temats mūsu sarunai. Tas no manas puses ir viss, un tagad es došu vārdu Ramonam Huarigi, kurš ir referents pār šo ļoti sarežģīto jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! E, sveicu mūsu vidū komisāri un sveicu visus Nacionālo parlamentu pārstāvjus. Debates šodien izriet no tiesībām Eiropas parlamentam sasaukt izmeklēšanas komisijas. Jūs zināsiet, ka izmeklēšanas komisijas ir viena no parlamentārajām tiesībām, jo tas atbilst parlamentārās kontrolas uzdevumam, kurā parlamentam ir plašs klāsts ar tiesībām, lai izmeklētu gadījumus, kāds tiek aizskartas tiesības vai tiek nepareizi vai slikti piemērots likums no valsts iestāžu vai struktūru puses. E, Eiropas parlamentā šis ir viens no nedaudzajiem tematiem, kur parlamentam ir likumdošanas iniciatīva līdz ar vēlēšanu likumu. Šī ir viena no nedaudzajām jomām, kurās parlamentam ir iniciatīvas tiesības Visā pārējā mums ir jāgaida tas, ko piedāvā komisija. Un tad, kad mēs uzsākām eh, darbu, lai sakārtotu tiesības veidot izmeklēšanas komisijas, mēs saskārāmies ar pirmā līmeņa politisku problēmu, tāpēc, ka Eiropas eh, Savienības padome nepiekrita tam, ka parlaments vēlas piešķirt uh, un saņemt iespējas veidot izmeklēšanas komisijas un kādas pilnvaras šādām komisijām varētu būt. Lielā mērā tāpēc, ka tās atsevišķās jomās saskana ar dalībvalstu pilnvarām un neraugoties uz to, ka ar komisiju mums notiek ļoti auglīgs un pozitīvs dialogs. Padome ierobežo vai pārskata likumdošanas kapacitātes, kādas eh, vēlas izmantot eh, parlaments šajā jomā. Un tagad izklāstīšu, eh, kādi ir problemātiskie jautājumi, lai mēs varētu uzklausīt jūsu viedokli. Jūs esat šeit, lai mēs jūs varētu uzklausīt. Lielā mērā tāpēc, ka nereti mēs dzirdam, ka it kā dalībvalstis nevēlētos, lai Eiropas parlamentam šādas pilnvaras būtu. Tomēr var izrādīties, ka uh, nepareiza kādu tiesību vai likumdošanas izmantošana ietekmē kādu dalī, kādas dalībvalstis. Un piemērojot Eiropas normatīvas, var izrādīties, ka dalībvalstīs funkcionēšana nav adekvāta un tādos gadījumos, ka uh, izmeklēšanas komisija eh, no attiecīgās dalībvalstis tiek pieprasīta mm, veikt korektīvas darbības. Šeit mēs runājam par tiesībām, kādas būtu parlamenta izmeklēšanas komisijai eh, pieprasa informāciju no kādas valdības vai no kādas grupas, lai tās sniegtu uh, šo informāciju jomā, kas, kura sakarā ir izveidot izmeklēšanas komisija. Un konkrēti šajā gadījumā 12. Eh, pāns mūsu reglamentā nosaka, ka tajos gadījumos, kuros ir runa par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu vai sliktu administrāciju, tad, kad ir iesaistīta kādas uh, dalība valsts slēpēja iestādes vai struktūras atbildība, parlamenta izmeklēšanas var pieprasīt no attiecīgās valsts parlamenta sadarbību izmeklēšanā ar Eiropas parlamentu. Tādā veidā Eiropas parlaments varēs noslēgt starp parlamentāru nolīgumus ar dalībvalstu parlamentiem. Un no šejienes izriet pirmais jautājums vai ir jūsuprāt saprātīgi tas, lai nacionālajie parlamenti jiem būtu jāsadarbojas ar Eiropas parlamentu tad, kad notiek izmeklēšana attiecībā uz kādas dalībvalsts sliktu funkcionēšanu, piemērojot Eiropas Savienības tiesības. Tas ir viens no jautājumiem. 13. pantā, kad tiek regulēta Eiropas parlamenta kapacitāte veikt iztaujāšanu uz vietas, rodas jautājums par to, kādā veidā Eiropas parlamenta izmeklēšanas komisija ir klātesoša šajā valstī, lai veiktu šādu iztaujāšanu, ja attiecīgajā gadījumā šāda inspicēšana ir mm, piemērota. Vai jūt attiecīgā valsts eh, apmeklēt Eiropas parlamentu. Nākošais punkts attiec uz dokumentu iesniegšanu. Tas ik vienā izmeklēšanas komisijā ir būtisks jautājums, un šeit ir runa par to, ka Eiropas parlaments pieprasīta no attiecīgās dalībvalsts, kurā šī izmeklēšana notiek, vai no dalību valstīm. Biežāk ir vairākas šīs valstis pār attiecīgās normas ievērošanu un pār dokumentu iesniegšanu. Un šeit var izveidoties konflikts ar nacionālo likumdošanu attiecībā uz informācijas sniegšanu, tīpaši tad, kad šī informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu no dalībvalsts puses. Tādā veidā mēs varētu arī turpināt ar lieciniekiem. Izmeklēšanas komisija saskaņā ar parlamenta regulējumu uzskata, ka mēs varētu uzaicināt ikvienu Eiropas personu, lai tā tiktu uzklausīta izmeklēšanas komisijā un sniegt paskaidrojumu. Tas ir norādīts 15. pantā, kurā ikvienai personai būtu pienākums uzstāties, e, e, tikt uzklausīta Eiropas parlamentā. It īpaši gadījumos, kādis attiecīgā izveiklēšanas komisija nosūtīs pieteikumu kompetentajai nacionālajai lēmējiestādei attiecīgās personas mītnes valstī un saskaņā ar uh, Eh, lojālas sadarbības principu un spēkā esošajiem juridiskajiem nosacījumiem, eh, Nacionālā lēma iestāde uzaicinās šo personu uzstāties izmeklēšanas eh, komisijas priekšā. Līdz ar to mēs respektējam attiecīgās valsts likumdošanu tajā valstī, kuras persona būtu uzklausāma. Šajā pat virzienā ir paredzēta iespēja izmeklēšanas komisijai e, uzaicināt valdības ierēģņus, kuriem būtu jāsniedz paskaidrojumi. Un šajā sakarā rodas līdzīga problēma, jo šeit būtu uzaicinājums jānosūta caur dalību valsti. Un noslēgumā, kāda būtu piespiešanas kapacitāte izmeklēšanas komisijai attiecībā uz personām vai ierēģiem, kuru uzklausīšana tiktu pieprasīta? Jo, ja mums nav nekādas sankciju izdarīšanas kapacitātes, tad pilnīgi loģiski uzaicinātās personas var vienkārši nepievērst mums uzmanību. Tādā tā veidā līdzīgi kā Nacionālo parlamentu izmeklēšanas komisijām ir tiesības e, paredzēt sankcijas, ja persona nesadarbojas ar uzaicinājumu, e, Eh, tad mēs vēlamies paredzēt iespēju eh, eh, Eiropas parlamentam izmantot attiecīgās valsts nacionālo likumdošanu, lai šajā gadījumā tiktu piemērots sankciju režīms personai, kur nesadarbojas pretējā gadījumā jūs paši saprotat, ka mums neviens nepievērsīs uzmanību, un tas pieprasa sadarbības ietvaru izveidošanu ar dalību valstīm, lai eh, tā sistēma, kas ir izveidota katrā dalību valstī, lai paredzētu atbilstošas sankcijas šāda veida rīcībām, tiktu tā, ko pieņemtu Eiropas parlaments. Mēs eh, neveidojam Eiropas sankcionēšanas sistēmu. Mums nav šādu tiesību. Un, ja mēs lūdzam, lai sadarbības ietvaros uh, izmeklēšanas komiteja varētu lūgt eh, dalību valstīm piemērot esošo sistēmu, kāda ir paredzēta izmeklēšanas komisijām, savos standartos un normās, lai tas tiktu attiecināts arī uz sadarbošanos ar Eiropas parlamentu, Esmu jau pabeidz savu uzstāšanos priekšsādātāju. Pēc būtības tas, ko mēs vēlamies panākt, ir dzirdēt jūsu atzinumu. Tā kā nereti e, šķiet, ka padome, kura pārstāv, pārstāv 28 valstis, nopietni iebilstu tam, lai parlaments attīstītu šāda veida uh, normu, normatīvu. Mēs e, šo tekstu ne, nevarētu apstiprināt bez padomis, jo Lisabonas līgums paredz to, ka šis likums, kas regulētu e, Eiropas parlamentu izmeklēšanas komisijas, ka tas ir jāsaskaņo iepriekšēji pilnībā ar komisiju un padomu, un padomu norāda, ka dalībvalstis nav gatavas pieņemt šāda e, veida pilnvaras, ko jūs sev kā parlaments vēlaties piešķirt izmeklēšanu sakarā, kādas var rasties, piemēram, šodien ir divas e, izmeklēšanas komisijas, kas darbojas vienas pār Panama Papers, otras pār CO2 izmešiem, un e, tajās ir bijušas e, kādas lēmēja iestāžu nacionālajā līmenī neregulāras darbības, e, kontrolējot izmešu līmeni, un mēs vēlamies noskaidrot, kā tur īsti ir bijis. Vārdu sakot, no manas puses tas ir viss. Paldies, Ramon, turpina priekšsēdētāji. Informēju jūs, ka komisārē Georgievi ir devusies prom, bet viņi turpinās pārstāvēt e, e, direktors, kurš ir atbildīgs pār starp institūciju sadarbību un sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem. Un, ja jums ir kādi jautājumi, esam pilnīgi pārliecināti, ka direktors būs gatavs atbildēt eh, atbildēt. Pagaidām ir pietiekušies četri runātāji. Tas nozīmē, ka šis jautājums um, ir uh, mazāk populārs vai ir mazāku interesi nacionālajos uh, parlamentos. Es nekad. Uh, Nesmu redzējis Eiropas parlamentā gadījumu, ka runātājiem nav paredzēts ierobežojums eh, runas laikā. Eh, taču šoreiz mēs tādu neparedzam, tomēr lūdzam pieturiet, pieturēties pie eh, temata. Un vispirms došu vārdu Lietuvas pārstāvim. Uh, sorry, Madam Chair, I... Piedodiet, priekšsēdētāji, es vēlējos izteikties par nākamo jautājumu. Uh, so, ah, so it's even, uh, okay, so we will go to Mr. Kazimierz Ujazdowski, right? Tad uh, Kazimierz Ujazdowski, kungs. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Paldies, priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Šis jautājums ļoti skaidri norāda uz konstitucionālām problēmām, kā arī uz institucionālām dilemām mūsu attiecībās, attiecībās starp ES un dalību valstīm. Gribu atgādināt to, ko teicu jau vairāk kā citās debatēs par uh, mūsu kolēģi ziņojumu. par Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesībām, pilnvarām, principam. Ir jāievēro Eiropas Savienības institūču kompetences. Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesības ir jāaprobežo tikai ar Eiropas Savienības institūcijām. Tāpat kā nacionālajā līmenī mūsu kompetences attiecas tikai un vienīgi uz mūsu nacionālo iestāžu kontroli. Protams, ka pasaule nav perfekta. Iespējams, ka var arī uh, būt uh, šī uh, iejaukšanās nacionālajās kompetencēs, bet ir ļoti svarīgi ievērot pilnvaru nodalīšanu. Tas viss ir uh, strikti jārespektē. Nu, piemēram, kā tas attiecas uz kriminālu jomu, līdz ar to neesmu pārsteigts par to, ka mm, padoma ir visai skeptiska pret šiem priekšlikumiem, kas pārēdz kontrolēt ministrus kas paredz, ka Eiropas parlaments tagad kontrolēs ministrus vai citus dalību valstu ierēģņus. Es ieteiktu šo nu, ierobežošanu. Eiropas parlamentam vajadzētu ierobežot šo izmeklēšanas darbības jomu. Taču jā, ļoti interesanti uzklausīt eh, būtu arī citu parlamentu viedokli. Spānija. Antičkungs. Sí, <clears throat> muchas gracias. Bueno, en principio para. Paldies. Es atbalstu ziņojumu mērķi. Es Eh, uzskatu, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāsadarbojas ar izmeklēšanas eh, komisijām, lai varētu labākā veidā nodrošināt šo šo darbu labāk nodrošināt Eiropas politiku īstenošanu un nodrošināt lielāku caurskatāmību. Šādā veidā skaidrot jautājumus eh, un konstatēt, kur ir nepieciešams izmaiņas. Un domāju, ka ja mēs vēlamies vairāk Eiropas, vairāk monetārās un fiskālās savienības, vairāk pūliņu, lai varētu panākt šo lietu kopīgu izmantošanu, manuprāt, ir svarīgi arī tas, lai mūsu rīcībā būtu kopīgi nepieciešami instrumenti, lai šo, eh, šos uzdevumus varētu īstenot ir atsevišķās jomās kompetences Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, ir atsevišķos jautājumos saskars punkti un apzinoties kopīgo un atšķirīgo, ir nepieciešama kopīga sadarbība ar dalībvalstīm un ir jāorganizē šāda veida sanāksmes, kurā ik viens var nākt klajā ar savām idejām par tēmu. Piemēram, atbalstīt darba turpināšanu šajā virzienā, jo tas ir vislabākais veids nonākt pie kopīgā mērķa, kas ir svarīgi. Paldies, neredzu vairs nevienu citu no parlamentiem, arī no Eiropas parlamenta neviens nevēlas izteikties. Tad vēršos pie direktora Patikunga. Nu, šī ir procedūra, kur Eiropas parlamentam ir nepieciešama pie, piekrišana no komisijas un padomas. Komisija arī šeit spēlē svarīgu lomu. Thank you, Madam Chair. I... Paldies, priekšsētāji. Protams, es nevēlos. Uh, Uh, liekt šo iespēju apvainā, apmainīties viedokļiem starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, bet arī es minēšu dažus vārdus par šo procesu. Par uh, izmeklēšanas uh, tiesībām, tiesībām veikt izmeklēšanu. Šeit nu diena, manuprāt, ir iespēja mums visiem progresēt šī regula. Uh, kas piedāvā uzsākt dažādas izmeklēšanas. Tas norāda gan uz uh, priekšrocībām un trūkumiem, iespējams, ka dažos gadījumos trūkst harmonizācijas, piemēram, ja runājam par piekļuvi dokumentiem, nepieciešamība arī modernizēt uh, uh praksi, uzsākot šīs un veicot šīs izmeklēšanas. Nu, dien šeit ir iespēja modernizēt šo regulu. Tad, protams, arī, kad tiek modernizēta regula, tad ir jāizdara vairākas lietas. Vispirms ir jāizteno dialogs, un tas notiek šodien, tas ir ļoti liederīgi. Protams, uh, ja ir arī pēc tam vēl kādas iespējas, uh, arī jums iesniegt komentārus, tiešām tas būtu uh, ļoti labi, lai būtu priekšstats par to, kā ES iestādes un nacionālās iestādes varētu sadarboties. Un, uh, labāk arī strādāt pie šīm izmeklēšanām. Tad ir arī elements, kas izskanēja, kad runājām iepriekš ar Slovākijas prezidentūru. Mums ir jāmācās no um, jau esošajām izmeklēšanām. Ir divas izmeklēšanas, kas ir ļoti aktīvas. Viena tad, tad ir ēmis ziņojums Tad arī pana komiteja vēlāk nāks klajā ar savu ziņojumu 17. gadā. Tad nu, šī pamata arī būtu ļoti svarīgi veikt izvērtējumu par to, kāds darbojas. Kad tiek piedāvāta regula, tad arī būtu ļoti labi to izvērtēt, kā tā darbojas. Un arī te komisija pievērsīs tam lielu uzmanību. No mūsu puses skaidrs ir tas, ka mēs tiešām uh, nu, priecājamies un atbalstām pārskatu. Es vēlējos tikai minēt dažus vārdus par nacionālajiem parlamentiem, par sadarbību, kuru mēs uzsākām īpaši jau pirms uh, runas par stāvokli Eiropas Savienībā, gandrīz no visiem parlamentiem mēs uh, saņēmām arī atbildes, arī uh, nodevām šo vēstījumu par Eiropas Savienības stāvokli. Viens svarīgs elements ir tāds, ka šai komitejā vai komisijā, pareizāk sakot, mēs esam veikuši apmēram 500 vizītes, um, daž, lai satiktos ar dažādiem parlamentiem. Tik tiešām mēs pievēršam milzīgu uzmanību sadarbībai ar nacionālajiem parlamentiem, un šajā dosijā es arī domāju, ka šī sadarbība un dialogs būs ļoti svarīgs. Lielas paldies! Pateicos, pirms dodu vārdu atpakaļ referenta kungam. Es gribētu pateikt vienu lietu no savas puses, ceru, ka sapratīsiet, uztversiet to ļoti pozitīvi. Šajā dosjē nu, Nacionālajie parlamenti nespēlē tiešu lomu. Te ir sadarbības ar trim institūcijām. Tas ir pretēji tām, kā tas ir uh, mūsu failā par uh, e, vēlēšanām, kur ir arī nacionālā procedūra kur ir jāratificē, jāpieņem šis likums. Šis tiesību akts ir starp trim institūcijām. Eiropas parlamentam ir nepieciešama piekrišana no padomes, uh, padome pieņems <clears throat> šo priekšlikumu ar kvalificēto vairākumu un nepieciešama piekrišana arī no Eiropas komisijas. Bet es varu iedomāties, ka nacionālajos parlamentos jūs varētu vērsties arī pie savām valdībām, ko iespējams jūs arī esat darījuši pēdējo divu gadu laikā darbā pie šī tiesību akta un uzzināt, kāda ir jūsu valdības nostāja, jo šeit nu, mums ir kopīgās intereses ar nacionālajiem parlamentiem risināt šos jautājumus, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu pilsoņiem, kas vēlas vienlīdzīgu attieksmi, kas sagaida atbildes no valdībām un institūcijām. Lai varētu risināt visus šos ļoti svarīgos jautājumus jautājumus. Un tad es arī jāminēju Eiropas parlamenta komitejas, kas strādā pie godīgu nodo, godīgas nodokļu sistēmas. Jūs minējāt arī Pānams dokumentu komiteju. Tādēļ uzskatām tiešām, ka jums ir ļoti svarīga politiskā loma. Spēlējami, ja esat ieinteresēti atbalstīt šo procesu un lai stiprinātu Eiropas parlamentu lomu. arī sināt svarīgs jautājums. Nu, ko tagad vārds Ramonam? Nezinu, vai ir kas papildināms. Paldies! Paldies par jūsu viedokļiem! Pat ja ne jau nav bijuši ļoti daudz šie komentāri, es tikai vēlējos norādīt trīs lietas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Vispirms ir jāatkārto tas, ka Jāatgādina, ka Lisabonas līgums un ne jau nejauši Eiropas parlamentam ir piešķīris uh, regulēt uh, šo, šīs tiesības. Un uh, mēs, jūs ļoti labi zināt, ka mūs jau arī ievēl uh, vienā dienā visā Eiropā 500 miljonus eiropieši. Un uh, ir šī politiskā leģitimizācija mūsu darbam, pamatojums un šī iespēja Eiropas parlamentam pārstāvēt Eiropiešus Eiropa parlamentā, un tas ir saistīts ar šīm tiesībām veikt izmeklēšanu. Nu, tāpat kā to veids visi parlamenti visā pasaulē. Nav nejauši, kā Lisabonas līgums tieši Eiropas parlamentam piešķīra šīs pilnvers un tiesības arī izstrādāt šo savu regulu. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta mēs uh, neredām kādu jaunu Eiropas tiesību aktu, kas pārkāptu kādu Eiropas Savienības kompetenci. Mēs to nedarām. Nē, mēs neredām šeit kādas krimināla tiesības. Mēs neejam tik tālu, mums tas neienāk prātā, jo krimināla tiesības ir nacionālajā pārziņā. Mēs neredām kaut kādu sistēmu, kas pārkāptu katra nacionālā parlamenta noteikums, piemēram, izmeklēšanas jomā. Nē, mēs tikai uzsākām, kad, ka tad, kad man izmeklēšana attiecas uz jūsu konkrēto valsti, tad jūsu parlamentārā vai kriminālā sistēma piemērojas tiem cilvēkiem, lieciniekiem, ierēdņiem, tad, tad piemērojas tiem, kurus mēs izsaucam, lai uzklausītu savā izmeklēšanā. Un treškārt, lai jums būtu skaidrs priekšstats par to, ko vēlamies īstenot. Dažus mēnešus atpakaļ Eiropā bija milzīgs skandāls un tas bija lukslīgs skandāls. Vairākas valstis, jā, tās ir vairākas valstis, varbūt pat va daudz valstis, esam vienisprāts par to. Daudzas valsts īsteno tādu nodokļu politiku, kas ir ļoti ne, negodīga attiecībā uz kaimiņiem, vienojas ar kā uzņēmumiem, lai tie tur uzsāktu savu darbību, un tas nodara kaitējumu citām valstīm. Un tad ir jautājums jums, vai tas jūsuprāt ir saprātīgi? Uh, Vai jums tas neliekas normāli, ka Eiropas parlaments izmeklē šādu praksi? Vai mums ir jāizveido komisija, tā nav izmeklēšanas, bet informācijas komisija, ko mēs saucam par Luxlīgas komisiju? Un tagad to mēs arī darām attiecībā uz Panama dokumentiem. Mēs ejam šeit pat virzienā. Iedomāsimies tādu Eiropas Savienības politiku, piemēram, lauksaimniecībā, kur uh, arī uh, šīs politikas īstenošana dažādās valstīs um, izraisa negodīgu krāpniecisku situāciju. Vai Eiropas parlamentam, piemēram, nu, piemērojot KLP subsīdijas un tam līdzīgi, dažādās valstīs mēs konstatējam, ka ir kāda, uh, ka ir pārkāpumi, krāpniecība, jums ir tiesības to izmeklēt. Protams, ka ir par to šaubu nav. Vienīgais jautājums ir par to, va, Kādas tā tad ir šīs pilnvaras? Piekrītu, jā, mums tas viss ir jāprecizē ar komisiju, ar padomi. Nu, piemēram, attiecībā uz dokumentiem, kurus pieprasām, piemēram, ja tie ir slepeni, vai šie dokumenti tiek attiecīgi aizsargāti. Vai arī, piemēram, ja kāds liecinieks lūdz liecināt aiz slēgtām durvīm. Uh, lai šīs tiesības tiktu īstenotas, atzītas. Protams, visas šīs lietas ir jāatrunā, bet, nu, lūdzu, es nedomāju, ka mēs te varam tagad apšaubīt to, ka Eiropas parlamentam būtu tiesības reglamentāt uh, Eiropas parlamenta tiesības veikt izmeklēšanu. Uh, kad mēs konstatējam Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu, lai kur tas arī notiktu, jo pilsoņi vēlas zināt, vai Eiropas parlaments reaģē atbild uz uh, šāda veida skandāliem. Pilsoņi vēlas zināt, vai Eiropas parlaments uh, Uh, sniegs konkrētu atba, atbildi uz uh, šo brīdinājumu, uz skandāliem, lai uh, arī tad koriģētu negodīgu krāpniecisku darbību, kas pārkāpja Eiropas Savienības normas. Lūk, pateicos par sadarbību. Thank you very much. So if uh, there is... Liels paldies! Ja neviens vairāk nevēlas izteikties par šo punktu, vēlos slēgt šo punktu darba kārtībā un pievērsties nākamajam. Proti diskusijas par Eiropas Savienības vēlēšanu likumu pārskatīšanu. Kā viena no referentiem es ievadīšu šīs sarunas. Otrs eh, referents ir sociāls grupas pārstāvs Jo Lainens. Vēlos atgādināt arī jums, ka daži kolēģi jau ir pieteikušies, lai izteiktos par šo punktu. Un vienlaiks, kamēr es Pēc ievadruna jūs varat arī darīt zinām to, ka vēlties izteikties. Lūdzu, iesniedziet attiecīgo dokumentu. Tieši tāpat kā attiecībā uz izmeklēšanas tiesībām, arī Eiropas Savienības vēlēšana likums ir ļoti specifiska likumdošanas procedūra, kas ir viena no nedaudzajām, kuru ir iespējams inicijēt parlamentā. Kā jūs zināt, Eiropas parlamentam ir ļoti ierobežotas iniciatīvas tiesības likumdošanas jomā. Saskaņā ar 223. panta pirmo punktu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Eh, vēlēšana likuma gadījumā parlaments var sagatavot eh, priekšlikumu, ko mēs arī darījām. Tad mēs arī balsojām eh, par priekšlikumu plenārsēdē. To ir iespējams pieņemt ar vienkāršo balsu vairākumu. To mums arī izdevās panākt, un tad tas nonāk padomē Un tad no padomas tas nāk kā padomas priekšlikums, kuram tad Eiropas parlamentā ir nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts. Tātad noslēgumā izaicinājums Eiropas parlamentam ir lielāks nekā iesākumā. Un tad viss šis priekšlikums ir jāratificē, nu mēs to dēvējam par ratificēšanu, bet to varētu dēvēt arī citādi atkarībā no tā, kādas ir konstitucionālās prasības dalībvalstīs. Tātad eh, šis process ir ļoti sarežģīts un pieprasa daudz vairāk sadarbības nekā parasti visu Eiropas institūciju starpā jo uh, arī Eiropas komisija uh, tiek iesaistīta, tai ir tiesības komentēt šo dosjē. Mēs, kā parlaments un saskaņā ar šo eh, manis pieminēto pantu, varējām izraudzīties divas iespējas saskaņā ar līgumu. Mēs varējām vai nu sagatavot šo priekšlikumu saskaņā ar vienoto procedūru, tātad piemērot vienotu procedūru Eiropas Savienības vēlēšanām, neņemot vērā dalībvalstu risinājumus un tradīcijas, vai arī mēs varējām to darīt saskaņā ar virkni kopīgu principu, kas tomēr pieļauj zinām fleksibilitāti un specifiku visās dalībvalstīs. Tātad tikai principi ir kopīgi visām dalībvalstīm. Mēs izraudzījāmies eh, vienkāršāku, vieglāku eh, procedūru, uh, ļaujot paturēt to, kas mūsuprāt varētu būt konsensus uh, nacionālā līmenī. Bet mums šķiet, ka uh, tas netiek pietiekami novērtēts uh, dalībvalstu līmenī. Lai arī parlaments ir izraudzījies šo pieeju. Mēs arī nolēmām būt ļoti pragmatiski un aprobežoties uh, savā priekšlikumā tikai ar pragmatisku un nepieciešamu pieeju, kas ļautu mums vispirms atjaunināt to, kas eh, pastāv ar šo 76. gada likumu par Eiropas Savienības vēlēšanām. Vienlaikus Eiropas Savienības izmēri ir mainījušies, arī pasauli ir mainījusies un eh, problēmas, izaicinājumi, ar kuriem saskaramies Eiropas eh, Savienībā, ir mainījušās. Un arī saiknes starp Eiropas Savienību un pilsoņiem ir citāda. Tāpēc šī juridiskā ietvara pieņemšana ir ārkārtīgi nozīmīga šobrīd. Komisārs Kundze arī minēja, ka pasauli mainās arī Eiropai, Eiropas Savienībai jāmainās. Un uh, arī šīs attiecības starp uh, pilsoņiem un Eiropas Savienību ir jāpiemēro saskaņā ar pašreizējām mūsdienu problēmām. Tātad mūsu pieeja ir bijusi tāda, ka mēs ļāvām vaļu uh, dalībvalstīm pašām organizēt uh, vēlēšanas. Mēs vēlējāmies pieturēties vien pie kopīgiem principiem, un, protams, ka mērķis bija panākt to, eh, lai vēlēšanas 2019. gadā būtu tādas, kurās eh, piedalītos pēc iespējas lielāks skaits pilsoņu, lai pilsoņu aktivitāte būtu pēc iespējas lielāka un eh, lai pilsoņi nopietnāk uztvērtu šo demokrātijas deficītu problēmu. Mēs piedāvājām vairākus konkrētus uh, punktus, uh, tie, kas no nu, jums izteiksies, noteikti esat iepazinušies ar šiem priekšlikumiem. Un kā jau vēstnieks Javačekungs teica, Slovākijas prezidentu ļoti nopietni pievērsusies šim Eiropas parlamenta priekšlikumam. Mēs sākām strādāt ar uh, Luksemburgas uh, jāsaka pat ar Latvijas, uh, tad Luksemburgas, tad Nīderlandes prezidentūru, Un šobrīd ar uh, Slovākijas prezidentūru mēs esam pamanījuši uh, milzīgu apņēmību strādāt pie šī dosjē. Jau sākot no 1. jūlija ir bijušas ļoti daudz sanāksmes darba grupās, un mēs zinām arī vēstnieks to pieminēja rīt Koreperā arī pirmo reizi eh, tiks strādāts pie šī priekšlikuma. Tātad mēs tik tiešām atklāti ceram, ka Maltas prezidentūras laikā šis dosie tiks eh, veiksmīgi noslēgts. Daži noteikti arī zina, ka procedūra eh, dalībvalstīs apstiprināšanai var būt diezgan uh, ilgspē, ilg, ilgstoši, un mēs ceram, ka izdosies uh, visu pabeigt, lai jaunās vēlēšanas notiktu saskaņā ar šo jauno likumu. Tas ļoti nozīmīgi. Pirms es dodu vārdu jau Lainenam par eh, detalizētākiem aspektiem, vēlos pieminēt vēl ko, proti mēs eh, Diskutējām par šo priekšlikumu arī politisko grupu vadītājiem Eiropas līmenī ar uh, attiecīgo politisko grupu ģenerālsekretāriem. Mēs saņēmām spēcīgu politisko atbalstu vienam no jautājumiem, proti, lai Eiropas politiskās partijas būtu redzamāks, atpazīstamāks, un mēs piedāvājam uh, iekļaut uh, vēlēšanu lapiņās attiecīgi vārdus, uh, simbolus, lai pilsoņi uh, varētu saprast, kurai politiskai grupai viņi atvēl savu balsi, kur būs tā, kas viņus pārstāvēs Eiropas parlamentā. Tātad mēs saņēmām komentārus arī no šiem, um, šīm aprindām par Eiropas Savienības um, darbību. Un jo Vai e, jūs varētu iepazīstināt ar šo priekšlikumu? Jā, labrīt visiem. Es domāju, ka šis ir īstais fórums, kurā mums būtu jādiskutē par Eiropas vēlēšanām. Eiropas uh, parlamentam un uh, dalībvalstu parlamentiem ir kopīga atbildība par to, lai pēc iespējas uh, lielāks skaits pilsoņu piedalītos Eiropas parlamenta vēlēšanās un lai šīs um, vēlēšanas būtu nopietnas un lai tās nebūtu tādas kā otrā ranga vēlēšanas, lai tās netiktu uzskatīts par tādām. Tāpēc uh, Eiropas parlamenta loma ir uh, daudz nopietnāka kā likumdevējam. Uh, tiek pieņemt likumi, kas attiec uz 500 miljoniem iedzīvotāju, un es domāju, ka uh, Nacionālajiem parlamentiem būtu jāraugās arī uz to, lai uzlabotu šīs Eiropas eh, vēlēšanas. Protams, ir daudz trūkumi. Hibners Kunz jau teica, mēs darbojamies balstoties uz 76. gadu vēlēšanu likumu. Tātad likums tika pieņemts pirms 40 gadiem, un ļoti maz kas tajā ir mainījies. Un mēs redzam arī, ka ir jātiek galā ar zināmām problēmām Eiropas vēlēšanās. Skeptiķiem, kas noteikti izteiksies pēc brīža, es vēlos teikt, ka tas ir atkarīgs ne tikai no procedūras, bet arī no Eiropas politikas satura. Bet par spīti visam arī procedūras ir svarīgas. Pēc ilgstošām debatēm mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, kas sastāv no 16 elementiem. Mēs zinām, ka ne jau visu izdosies atrisināt šajā raundā, jo mums ir nepieciešams uh, atbalsts padomē no 28 um, dalībvalstīm, jāpieņem um, vienbalsīgi un ir pilnīgi skaidrs, ka tādā gadījumā mēs varam vienoties par mazāko kopsaucēju, bet nevis par visu. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka ne jau pēdējo reizi mēs eh, runājam par Eiropas vēlēšanām, par uh, to uh, raksturu nozīmi un varbūt, ka nākamais konvents spērs uh, lielākus soļus uz priekšu. Es esmu ļoti pateicīgs Slovākijas prezidentūrai, jo jau no pirmās dienas, no 1. jūlija, eh, tā ir sākusi strādāt pie šī dosjē. Un arī tāpēc, ja mums neizdosies pabeigt šo darbu eh, šobrīd, 2016. gada beigās, 2017. gada sākumā, tas nebūs gatavs nākamajām vēlēšanām 2019. gadā. Šobrīd tas šķiet vēl diezgan abstrakti, bet nākamajā gadā un 2018. gadā mēs runāsim par Eiropas vēlēšanām, un uh, tad būs skaidrs, ka atkal nekas nav mainījies, tāpēc es vēlreiz pateicos uh, Slovākijas prezidentūrai par iesaistīšanos, cenšoties rast šo uh, mazāko kopsaucēju. Mēs esam izraudzījušies trīs punktu kategorijas. Vispirms, pirmais ir caurskatāmība. Caurskatāmība arī gatavojot Eiropas vēlēšanas. Un te nu jāsaka ir milzīgas atšķirības. Apvienotajā karalistē kandidāti tiek izvirzīti jau gadu iepriekš, gandrīz visām politiskajām partijām. Manis pārstāvētajā valstī. Uh, jau sešus, deviņus mēnešus kandidāts zina, ka viņi kandidēs un viņi jau var uzsākt priekšvēlēšanu kampaņu. Bet ir valstis, kurās uh, kandidāti vēl 14 dienas pirms vēlēšanām nezina, ka viņi ir kandidāti. Tātad minimālais standarti kandidātu sarakstiem vēlēšana reģistrā Šāda veida aspekti. Te, nu, ir jācenšas vienoties par minimāliem standartiem. Tad arī uh, Himners kunde, kundze pamatoti teica, mēs runājam par Eiropas vēlēšanām, bet jāsaka, ka tās nav Eiropas mēroga vēlēšanas. Mums ir 28 8 vēlēšanas, vēlēšana likumi, priekšvēlēšana cīņas, 28 uh, kandidātu sāraksti, Un jāsaka, ka bieži vien par Eiropu tiek piemirst šajās priekšvēlēšana cīņās. Un viena no idejām bija padarīt šo procesu redzamāku, lai attiecīgās partijas piederētu konkrētai partijas saimēji. Un tad parādītos arī uz vēlēšanu uh, lapiņas uh, šis te logo. Uh, būtu vēl labāk, ja tas parādītos jau priekšvēlēšanu kampaņā, um, reklāmās. Uh, un attiecīgajos priekšvēlēšanu materiālos, kas pilsoņiem tiek izdalīti, jo eh, gal galā lielākā daļa deputātu šeit Eiropas parlamentā piedara vienai no Eiropas eh, parlamenta politiskajām grupām. Nu, daži varbūt nē, bet 95% eh, gan. Un šī saikne, ja mums izdotos to izveidot, būtu jau pirmais solis. Nu, Eiropas mēroga sarakstu to mums neizdosies panākt, bet eh, tas būtu jau solis uz priekšu, ja mēs sasaistītu šīs nacionālās listas ar uh, Eiropas uh, partijām. Un trešais punkts, ar ko vēlos noslēgt savu ievadu. Nu, vienlīdzīgums, balss vienlīdzīgums. Te mums bija divi priekšlikumi Piemēram, lai eh, vienlīdz tiktu pārstāvēti eh, vīrieši un sievietes Eiropas parlamentā, tas kaut galā ir ierakstīts arī līgumos, šis nediskriminācijas princips starp vīriešiem un sievietēm. Un eh, tamdēļ daudzās dalībvalstīs ir attiecīgs procedūras, kas parāds šo principu iedzīvināt arī vēlēšanu gadījumā. Un otrs ir arī vienlīdzīgums balsīm, kuras mēs nododam. Mēs esam 751 deputāts, kas pārstāv 500 miljonus iedzīvotāju, un tas nav daudz, un daudzās, eh, dažās valstīs ar diezgan eh, proporcionāli nelielu skaitu balstu uh, ir iespējams ievēlēt uh, vienu deputātu, kur pretī citās valstīs ir nepieciešams proporcionāli daudz lielāks iedzīvotāju atbalsts. Un mēs uzskatījām, ka šeit vajadzētu nodrošināt lielāku vienlīdzību. Lai uh, būtu tāda vienlīdzība starp dalībvalstīm. Ir vēl arī, protams, citi elementi, ko jūs atradīsiet savas, um, savās mapītēs. Mēs tik tiešām priecātos, ja Slovākijas uh, prezidentūra izdotos uh, pabeigt darbu uh, darba grupās un pacelt šo jautājumu politiskā līmenī, un jums tad attiecīgi dalībās parlamentos vajadzētu nodrošināt to, ka šis likums tiek pieņemts, lai mums izdotos. Liels paldies par atbalstu! Thank you. Paldies. Man ir pietiekušies septiņi runātāji. Tas nozīmē, ka mēs varam droši piešķirt tik vienam 5 minūtes runas laika, vai pat vairāk, ja tas ir vajadzīgs. Mums nav vajadzības jūs ierobežot. Un pirmais runātājs ir Lietuvas pārstāvis Saudronis Saģibālis. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Pirmkārt, mums ir jāuzdod sev jautājums, kāpēc mums ir vajadzīga šāda vēlēšana likuma pārskatīšana? Vai dalībvalstīs kaut kas nav kārtībā ar vēlēšanu procesiem? Es neesmu ar šādām problēmām saskāries, bet mēs dzirdām argumentus par to, cik uh, Eh, liela distance pastāv starp realitātu un Eiropas institūciju skatījumu uz tā. Mums ir jāpalūkojas kritiskāk. Es vēlos atgādināt Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Mēģinot paredzēt vēlēšanu uniformu un viendabīgumu ir pret atšķirīgā dalību valstu kultūrām, tradīcijām, un tāpat, manuprāt, šāda um, uniformitāte eh, varētu apgrūtināt mazāku politisko sāmju pārstāvību Eiropas parlamentā. Tas uh, arī apgrūtinātu darbu mazākā, eh, jā, mazākām partijām, mazākās dalībvalstīs. Vai mēs vēlamies panākt divu vai trīs partiju dominanci un neņemt vērā ideju daudzveidību, kas ir ārkārtīgi būtiska sadaļa no Eiropas Savienības politiskā procesa? Atrisināt demokrātijas deficītu un plaisu starp pilsoņiem un institūcijām ir nopietnas uzdevumas. Bet nevis tādā veidā, kas mazinātu uh, valstu uh, pilnvaras un neņemt var atšķirības starp valstīm. Mākslīgi lēmumi uh, izraisīs tikai jaunu protesta vilni, gan nacionālā, gan it īpaši Eiropas līmenī. Tāpēc nevar būt debašu par Eiropas Savienības vēlēšanu eh, likuma reformām bez visaugstā līkā līmeņa dalību valstu pārstāvības un bez Eiropas pilsoņu uzklausīšanas. Un eh, priekšsēdētājs aprīlī mūsu parlamentā attiecīgā komisija pēc tam, kad tā konsultējās ar parlamentu citām komisijām un frakcijām, kas pastāv mūsu parlamentā, tika pieņemts politisks atzinums pār vēlēšanu likumu pārskatīšanu. Kā jūs zināt, atzinumis bija vairāk negatīvs nekā piesardzīgs. Paldies! Nākošais runātājs Ištvāns Holīgs no Ungārijas. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, mēs uzskatām, un es vēlētos sākt savu stāšanos ar politiska rakstura piezīmi, ka es piekrītu, jo Lainenam attiecībā uz to, ka pārāk maz personu piedalās Eiropas Savienības vēlēšana procesā, bet mēs uzskatām, ka tas pamatā ir nevis tāpēc, ka Eiropas vēlēšana likums nebūtu eh, moderns, bet tam ir daudz dziļāki iemesli. Eiropas pilsoņi nepiedalas vēlēšanās tāpēc, ka viņi vairs neusticas Eiropas institūcijām. Un mēs uzskatām, ka vēlēšanu likuma modernizēšana šo problēmu neatrisinās. Tomēr mēs uzskatām, ka e, pārskatīt un nedaudz modernizēt vēlēšanu likumu būtu noderīgi, tomēr mēs esam pret principu, kā obligātā veidā tiktu regulēt noteikumi dalību valstīs. Tas, ja tas paliktu ieteikumu līmenī, tad mēs varētu pilnībā šādu gribu atbalstīt. Mēs nedomājam, ka dalību valstis nespēj ieviest ieteikumus vai un tos eh, valorizēt. Tomēr neraugoties uz to, Mēs varam piebilst, ka līdzīgi likuma noteikumi jau pastāv Ungārijā, un tāpat tas būtu jātiecināms uz tiem pilsoņiem, kur dzīvo trešajās valstīs, lai viņi varētu balsot vēlēšanu laikā. Tāpat attiecībā uz politisko grupu logo izmantošanu. Mēs tam piekrītam, ja tas nav obligāts pasākums, bet tikai ir ar rekomendējošu raksturu. E, tādā gadījumā mēs varam būt par priekšlikumu. Paldies, paldies, un tagad es došu vārdu parlamenta deputātei Dējanai Džeimsai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Tainenkungs, par šī rīta komentāru. Eh, daži eh, apvienotās karalistes deputāti eksperti vai pārstāvi varētu būt pārsteigti dzirdot manu komentāru. Iespējams, ka viņi vēlētos piedalīties 19. gada vēlēšanās, bet to mēs nevaram garantēt. Lēnenkungs, eh, jūsu ziņojumu otrajā lapusē, sastajā sadaļā jūs nākat klajā ar atsevišķiem interesantiem priekšlikumiem, kas, manuprāt, ir būtiski un interesanti ne tikai apvienotai karalistē, bet arī citām dalībvalstīm. Pirmkārt, jūs iesakāt ieviest kopīgu termiņu astoņas nedēļas pirms vēlēšanām attiecībā uz datu apmaiņu un reģistrēšanos. Apvienotā karaliste pārbauda vēlēšanu listes rudenī pirms vēlēšanu gada, un tas ir labs kvalitatīvs process uh, datu verificēšanai. Tāpēc jūs uh, varētu aicināt ņemt vērā ne tikai apvienotās karalistes, bet arī citu valstu nostājas un nodrošināt to, lai datu apmaiņa skatītu arī e, reģistrēšanās termiņu. E, vairākās valstīs e, vēstniecības izmanto e, vēlētāju reģistrēšanas pasākums noteiktos termiņos, un ja viss darbojas labi, tad kāpēc to grozīt? Otrais punkts ir dalība Eiropas Savienība vēlēšanās visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvos ārpus Eiropas Savienības. Man šeit ir jautājums, vai visi jautājumi ir pietiekami? pietiekami skatīti, piemēram, termiņa attiecībā pret eh, rez rezidenci ārpusē un cik ilgi notiek, ir bijusi šāda uzturēšanās citā valstī pastāvīgi apvienotajā karalistē, tie ir 15 gadi. Jo ir atsevišķas personas, kas ir izdarījušas eh, izvēli dzīvot citā valstī, atbalstīt šīs valstis ekonomiku, tad kāpēc viņiem vajadzētu ietekmēt to, kas notiek Eiropas Savienībā un uh, viņu un, un valstī, kur viņi nedzīvo. Vēl viens aspekts, kas ir iekļauts paragrāfā pēc jūsu listes, kur ir runa par minimālā balsošanas vecuma harmonizēšanu seš, līdz 16 gadiem. Manuprāt, balsošana ir būtisks pasākums un varētu būt pienākums, taču gribu norādīt, ka jau jaunieši var neizprast aspektus un jautājumus, kas viņu skar, un šeit var tikt uh, atsevišķi aspekti un informācija nepareiz saprast un atreferēta. Tālāk uh, aspekts par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības pirms 19. gada vēlēšanām E, radot 73 vietas pārnacionālām e, politiskajām partijām. Es varbūt gribētu dzirdēt e, Lainina kunga komentāru šajā sakarā, un pēdējais komentārs attiec uz nacionālo referendumu aspektiem. Mēs dzirdējām Harmasas kundzi no Zaļo partijas pirms dažiem mēnešiem. Viņa aicināja tādus atcelt. Tagad mēs dzirdam tieši to pašu no Junkera kunga pirms e, dažām dienām. Vai Es neesmu pārliecināta, ka, ja mēs runājam par vēlēšanām un balsošanu, mums vajadzētu iekļaut referendumu jautājumus. Paldies! Nākošais runātājs Sanna Marija Sūža. Gracias, senora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Pirms 12 gadiem, kā imigranti, es iebraucu Eiropā un esmu deputāti no Katalonijas, Spānijas uh, parlamentā. Mana partija Katalonijas kreisie vēlējās piešķirt redzamību 20% uh, eh, Katalonijas iedzīvotāji, kas ir imigranti. Mēs eh, aicinām respektēt atšķirības, kādas pastāv, kā mēs to darām savā teritorijā, un mēs neuzskatām aizliegumus vai asimilēšanu kā risinājumu. Tāpēc šodien aicinu Eiropā piešķirt balstiesības imigrantiem. Pirmkārt, lai lai balsojums tiktu saistīts ne tikai ar nacionalitāti, bet arī ar uh, um, pilsonību. Otrkārt, tāpēc, ka tas būtu veids, kā ierobežot uh, ksenofobus un rasistiskus argumentus, kuri izskan uh, aizskarot visu šo iedzīvotāju grupu, tāpēc, ka tie nevar izteikties balsošu vēlēšanu laikā, ne arī piešķirt lielāku svaru jautājumiem, uh, Eh, kas viņu prāts ir svarīgi. Mēs redzam, kāda ir bēdīgā savienoto valstu pieredze ar šādu diskursu Eiropas Savienībai. Ir jābūt avangardā un jāpāriet no vārdiem pie darbiem šajos eh, jautājumos, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām, vēršanos pret rasistu un ksenofobiju. Un tāpat arī mūsuprāt, eh, ar vēlēšanu likumu pārskatīšanu mēs varam šādu praksi īstenot un uh, Eh, dot iespēju visiem iedzīvotājiem piedalīties vēlēšanās. Arī mēs esam daļa no šīs Eiropas, kurā mēs vēlamies piedalīties, lai veidotu labāku nākotni visiem. Paldies! Paldies, deputāts Surra! Nākošais runātājs. Eh, paldies! priekšsēdētāji, esmu beļģis, lai gan izsakos franču valodā. Un tagad daži vārdi par piedāvāto tekstu. Ir vairāki nosacījumi, kas atsauc uz labu demokrātisku praksi, un es domāju, ka nekādu šķēršļu nevarētu būt attiecībā uz visiem šiem priekšlikumiem, piemēram, uh, Eh, vienlīdzību kampaņas laikā, caurskatāmību kampaņas laikā, eh, dzīvumu eh, problemātiku. Tie visi ir jautājumi, kur nevarētu radzī, radīt nekādas problēmas. Un vēlos arī atgādināt to, ka visi, kur ir ievēlēti Eiropas parlamentā, pārstāv iedzīvotājus, bet ar un balstoties uz kopīgiem noteikumiem. Šeit es domāju pār uh, eh, ievēlēšanas slieksni. Manuprāt, tas ir svarīgs elements un uh, Eh, šeit ir nepieciešama visplašākā konsultēšanās, kad var tikt, ievē, var tikt ievēlēts deputāts ar eh, kā, eh, kādu procentu slieksni un tā tālāk. Es domāju, ka par dalību vēlēšanās mana valsts ir īpašā situācijā, jo pie mums balsošana ir obligāta. Uh, Līdz ar to dalība vēlēšanās ir ar mazāk problēmām nekā citās Eiropas valstīs, un iespējams, ka tas ir veids, kā ieinteresēts Eiropas pilsoni par Eiropas eh, mēroga problēmām. Tāpat es piebildīšu pāris elementus no savas puses balsojums ārvalstīs. Manuprāt, uh, Tas ir svarīgs elements, jo ir samērā grūti iedomāties atgādinu, kad sevišķās valstīs Eiropas vēlēšanas norit vienlaicīgi ar citām, un grūti iedomāties ir, ka varētu būt um, atsevišķs vēlē, vēlētāju eh, korpus. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu domāt par harmonizēšanu šajā sakarā. Tālāk par balsojumu, balsošanas vecumu sākot no 16 gadiem, manuprāt, kā vairumā valstu nevēlas šādu pasākumu īstenot jau pēc savas izvēles, un tāpēc Eiropas vēlēšanas kur balsošanas vecums būtu atšķirīgs no eh, balsošanas vecuma savā valstī, būtu eh, grūti izprotams. Eh, dubultas nacionalitātes, dubult nacionalitātes jautājums ir pieminēts, es zinu gadījumus, kad dubultā pilsonība attiec uz robežvalstīm, un līdz ar to viņi uh, Eh, ir eh, izteikušies vairākos gadījumos, ka ir balsojuši vēlēšanās divas reizes. Es gribētu paredzēt uh, eh, iespēju šo problēmu sakārtot, lai uh, izvairītos no vairāk kārtējas balsošanas, pat ja tas nebūtu pārāk uh, Eh, ietekmējošus gala rezultātus. Tālāk vēl viens elements attiecībā uz diskusijām, kuras šobrīd pastāv Beļģijā un varētu būt arī citās valstīs. Eh, tas ir elektroniskais balsojums balsojums pa internetu un balsojums neklātienē ar visām problēmām, kas ir saistāmas ar um, brīvas balsošanas iespēju, kontrolas iespēju un varbūt vajadzētu ņemot vērā daudzveidīgās pieejas, kādas pastāv mūsu valstīs, rast kaut ko pieņemam, taču atkārtoju kopumā noteikts uh, uz labu praksi balstītus noteikumus Eh, būtu vēlams. Paldies! Merci beaucoup. Um, pan Jarosław Obremski z Polski. Obremski kungs no Polijas. Paldies! Es domāju, ka galvenais jautājums, uz kur mums ir jāatbild, ir uh, šī zemā dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās. mūsu pilsoņi raugās uz Eiropas Savienību kā uz institūciju, kas ir ļoti tālu no cilvēku ikdienas problēmām. Nu, tā vismaz mūs uztver pilsoņi. Un labs piemērs šeit ir tas, kā Eiropas komisija piemēro zelteno kārtīti pret nacionālajiem parlamentiem. Kad mēs noraidām šo dzelteno kārtiņu, tad uh, mums ir arī uh, nu, jārespektē vairāk visi šie noteikumi. Par to šodien neesam runājuši, bet par uh, Eiropas komisijas priekšsēžu tiešo ievēlēšanu es gribētu runāt. Šis priekšlikums gan nav adekvāti atbild uz krīzi šī eh, attiecību trūkums ar Brisele vietējā līmenī arī eh, nu, noved pie tā, ka cilvēki maz piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Mums ir nepieciešama labāka sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Dalība vēlēšanās netieši ietekmē arī politiku. Nu, tiešas vēlēšanas diezin vai, jo, vai citādāk sakot, tieši Eiropas komisijas priekšsēža ievēlēšana nepalielinās Eiropas parlamenta vēlēšanu dalību. Tas arī nes, nepiešķirs komisijas priekšsēdim lielākas pilnvērs. Uh, varbūt tas, kā tā tam būtu jāizskatās nākotnē, taču ņemot vērā eiro skepsis pieaugumu, ņemot vērā arī nacionālismu, šāds risinājums būtu kontraproduktīvs. Es domāju, ka tas tikai vainās Eiropas Savienības saskanību. par eh, šo kalendāru harmonizēšanu, par balsošanas sarakstu izstrādi, par iespējām balsot ārzemēs. Šim kopīgiem logo, jā, šīs iniciatīvas ir atbalstāmas, taču būtu jāskata, vai tas tiešām ir tas, kas mums ir nepieciešams. Mums ir jādomā par vienotību, daudzveidību vai lielāka vienotība būtu produktīva vai kontraproduktīva. Luksemburga. Yes, uh, thank you very much, uh, madam. Liels paldies, Hübners kundze, par to, ka mūs uzaicinājāt un par to, ka atgādināt, cik svārīga ir šī likumdošanas procedūra. Uh, Luksemburgas parlaments arī augstu novērtē un apsveic to, ka Eiropas parlaments neizvēlējās to ceļu, kā rezultātā tiktu uniformizētas procedūras. Jūs respektējat nacionālās tradīcijas un specifiku, tas mums tiešām iepriecina un piekrītam arī, ka pēc četriem gadiem, pēc 40 gadiem mums ir arī jārunā par uh, piemērojumiem. Es negribētu runāt par izmaiņām, Es nedomāju, ka šeit ir darīšana ar izmaiņām, bet jā, par pielāgošanu. Politisko pārtīju redzamība arī ļoti interesants elements, bet es zinu, ka jā, dažās valstīs arī atsevišķas pārtīs bija, mm, ir vienā politiskajā grupā, tas varētu radīt problēmas, un arī tad Lainen kungs minēja arī dzimumu līdztiesību, kā aktuāli jautājumu pagājušajā nedēļā parlamentā mēs pieņemām likumu, kur vēlēšanu sāraksts tā ir jābūt 50-50 dzimumu pārstāvniecībā Eiropas parlamenta vēlēšanām, ja vispār partija vēl saņemt valsts finansējumu vēlēšanā. Es domāju, ka mans, mana valsts ir spēlus, spērusi svarīgu soli uz priekšu dzimumu līdztiecības jomā. Man arī būtu jautājums diskusija par um, vadošo kandidātu. Uh, Padome īsti neatbalsta to, kādas ir diskusijas par šo špicenu kandidātu, par šo galveno mm, kandidātu. Oh. Maybe if I add also, in my country it's also the question of multiple votes is important. We have a... Tad arī, jā, ir um, vairāk pilsoņi ir dažādām tautībām pa draugi un saka, ka viņi ir divkārt balsojuši, jā, tas nav lo, um, legāli, tas nav juridiski, tas arī jārisina, jākontrolē patīs. Uh, thank you very much, uh, Mark. Uh, Madame Delmira Barreira. Delmiras Barreiras kundze. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Paldies, priekšsēdētāji. Iet sveicināti visi. Šis e, temats ir saistāms arī ar to, kāpēc ir tik zema dalība e, Eiropas vēlēšanās. Mums ir arī jādomā par izcinājumiem, taču uh, Eh, arī daudzi, kuri runāja par šo aspektu, atzina, ka mums ir jādomā par to, kā varam stiprināt Eiropas um, institūciju leģitimitāti un tuvināt Eiropas institūcijas pilsoņiem. Un arī jānorāda, ka daudzi aspekti ir jāskat savā kontekstā daudzi. elementi ir jau, piemēram, atrunāti mūsu pamatlikumā, kas um, ir pieņemta ar plašu vienošanos, un tas ir viens no pamatiem mūsu demokrātiskajā sistēmā. Un mēs varam runāt par, ne, par īpašu vēlēšanu uh, gadījumu grozīšanu, taču šis ir visai īpašs aspekts, un manā valstī, kur vēlēšanu standārti ir īpaši pamatlikums par vēlēšanām pieprasā plašu vienošanos, Spānijā šajā gadījumā būtu nepieciešams visai dziļas pārdomas un plašas vienošanās panākšana visos aspektos. Paldies! Ah, uh, Madame Hübner has gone, so. Hübners kundze ir devusies prom. Nākamais. Nākamajā vārds ir Marija Trentafu. Ja es pareizi sapratu, jums ir jādodas pavisam drīz prom, tāpēc vārds jums tagad. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Esmu Grieķijas parlamenta pārstāve. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mums ir jārunā ne tikai par šo likumu, bet arī par to, kā Eiropas Savienības pilsoņi tiek iesaistīti šajā procesā un kāda ir vēlēšana likuma loma. Kāpēc tad mēs šodien diskutējam par vēlēšanu likumu grozīšanu? Kāpēc šobrīd? Kad mums patiesībā rodas iespējas, ka Eiropas Savienība pamazām pazūd, piedzīvo spēcīgus satricinājumus. Šīs vēlēšana likums ir nepieciešams ne e, tikai tāpēc, um, lai panāktu rezultātu, bet ņemot arī vērā visu iepriekš notikušo. Eiropas Savienībai ir jānostiprina procedūra un jāpieņem likums, lai pilsoņu aktivitāte būtu lielāka, bet arī, lai rezultāti būtu li, uh, līdzvērtīgāki, taisnīgāki. Iepazīstoties ar šo priekšlikumu, var, sak, var teikt, ka te ir daudz ļoti vērtīgu uh, punktu. Bet es domāju, ka svarīgāk par visu, lai mēs skaidri pateiktu, ka šobrīd Eiropas Savienība saskars arī ar uh, citām problēmām. Uh, Daudz runāja par to, ka pilsoņu aktivitāte Eiropas eh, parlamenta vēlēšanās ir ļoti zema. Bet um, mēs cenšamies um, to uzlabot. Man rodas iespējas, ka ar krietni devu drosmes mums vajadzētu uzlabot ne tikai vēlēšanu likumu, bet arī vēlēšanu procedūru kā tādu. Es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienības pilsoņi vēlas saglabāt uh, Eiropas vīziju un ir jādomā par daudz ko. Tas nav tik vienkārši. Es te domāju par dažādām ārkārtīgi eh, juridiski sarežģītām procedūrām. Mums ir jācenšas runāt atklāti par jautājumiem, kas saistīti ar imigrāciju un eh, bēgļiem. Neviens nelo, nenoliedz to, ka, protams, taisnīgums, godīgums, tas viss ir svarīgi. Bet paraudzīsimies, kas notiek rietumu pasaulē. Jūs noteikti zinat, ka visbiežākais eh, mirstības iemesls sieviešu vidū ir tieši vardarbība un vardarbība bieži vien ģimenē. Mēs nevaram atrisināt mm, problēmas tikai un vienīgi politiski. Ir nepieciešams eh, dialogs un mums ir eh, jāuzņems dalīt atbildību. Mēs nevaram tikai uz, uzspiest visiem disciplīnu. Es domāju, ka ar to būtu jāsāk, lai pēc tam pievērstos eh, tīri tehniskām detaļām. Ja, tik tiešām, ja mums tik tiešām rūp vienlīdzība, vienlīdzība starp lielajām valstīm, mazajām valstīm, vienlīdzība citās jomās, ir nepieciešams nopietnas, pamatīgas re, eh, reformas un izmaiņas. Un pēc tam jūs varat domāt par šiem te, tehniskiem piera, mm, grozījumiem. Paldies! Liels uh, paldies! Šinkovska kungs. Liels paldies priekšsēdētāji! Es pārstāvu Eiropas lietu komiteju Polijas parlamentā. Mēs esam sagatavojuši dokumentu ļoti negatīvu atzinumu par piedāvāto priekšlikumu. 20 deputāti eh, balsoja par šo kritisko atzinumu un tikai viens balsoja pret. Tātad tas parāda, ka pūlējas parlamentā gan valdošā partija, gan arī lielākā opozīcijas partija ir viensprāts. Kāpēc šāds atzinums? Pie vainas ir ne jau vēlēšana likums, kas nosaka Eiropas parlamenta vēlēšanu kārtību. Apvienotās karalis Brexit uh, um, balsojumā vēlēta aktivitāte bija ļoti augsta. Vai tīri tehniski grozījumi vēlēšana likumā ko mainīs? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka svarīgākais ir saturs. Baidos, ka Eiropas vēlēšanas nepiesaista pilsoņu interesi, tāpēc, ka Eiropas Savienība izlemj jautājumus, kas viņus maz interesē. Šie jautājumi interesē tikai Eiropas līmeņa politiķus un Eiropas parlamenta deputātus. Pilsoņi no tā viss jūtas ļoti attālināti. Tātad demokrātijas deficīts ir pie vainas Eiropas Savienībā, un ne jau tas, ka pietrūkst Eiropas politisko grupu logo attiecīgajās balsošanas kartītēs. ne jau um, attiecīgais procentuālais slieksnis vai kandidātu saraksti ir vainojami. Es domāju, ka tas maz ko varētu ietekmēt, uh, lai uzlabotu vēlētāju aktivitāti. Strādāsim drīzāk pie svarīgākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā, un tad pilsoņu līdzdalība būs lielāka. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas um, izteikties, jo mēs šobrīd noslēgsim debats. Es nezinu, vai Eiropas parlamentu kolēģi, kas ir ieradušies, vai vēlties runāt par uh, Eiropas vēlēšanu likumu. Nē, tad noslēgsim diskusijas. Tātad noslēgsim šīs diskusijas, un vispirms es došu vārdu jo, un pēc tam izteikšos arī pati. Jā, liels paldies par jūsu viedokļiem, komentāriem. Tas mums ir ļoti svarīgi dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis, kāda ir gaisotne. Nu, es jau pašā sākumā varu teikt, ka labs vēlēšana likums nevar aizstāt uh, labu politiku. Daudz teica, kāpēc mēs tagad strādājam pie vēlēšana likuma, ja ir citas problēmas - imigrācija, ekonomikas krīze, terorisms. Nu, Es domāju, ka nebūtu pareizi tagad pretstatīt vienu otram. Mums ir nepieciešams abas šīs lietas. Mums ir nepieciešama laba kvalitatīva politika, par to nav runa, bet mums ir nepieciešama arī laba demokrātiskā praksa, kā jau teica uh, kolēģis no Beļģijas. Un mēs cenšamies sagatavot šādu te uh, pareizu demokrātisku praksi, uh, lai nodrošinātu labāku praksi attiecībā uz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Uh, kolēģi no dalībvalstu parlamentiem un arī pilsoņi uh, uzskata, ka svarīgākas ir šīs problēmas, ar kurām saskaramies, nevis tas, ar kādiem noteikumiem es piedalos uh, Eiropas parlamenta vēlēšanās 2019. gadā. Bet es domāju, nav arī nopietni tagad pretstatīt šos jautājumus. Arī um, dalībvalstīs mēs vēlamies labu vēlēšanu likumu, lai uzaicinātu pilsoņus piedalīties šajā demokrātiskajā procesā. Un Eiropas līmenī ar likumdošanu un dažādiem noteikumiem uh, nedēļu no nedēļas, arī tiekoties eh, Strasbūrā, no uh, pirmdienas līdz piekdienai mēs redzam, cik uh, daudz kopīgu noteikumu mēs Eiropas Savienībā pieņemam. Tāpēc mēs vēlamies arī uzaicināt pilsoņus, izraudzīties labākos pārstāvis, kas var piedalīties šajā lēmumu uh, pieņemšanas procesā, un tad mēs esam atklāti demokrātija. Es saku, ka. Uh, laimīgā kārtā, un es ceru, ka tas tā arī uh, paliks. Mums tomēr ir atkrāta uh, demokrātija, jo Eiropas Savienībā mēs dažveid redzam arī jau ne liberālu demokrātiju un eh, satraucamies par to, kas no tā varētu iznākt. Tātad Eiropas uh, pilsoņiem ir uh, iespēja Eiropas parlamenta vēlēšanu gadījumā izteikt arī savu protestu, jo ir daudz šādu te protestu um, balsu. Tātad viss ir leģitīmi, viss ir pareizi. Taču Es domāju, ka daži no jums izteicās arī par to, ka mēs varētu uh, piemērot šo sistēmu, kā Inga kungs arī teica. Mēs šobrīd strādājam saskaņā ar 1976. gada likumu, vai mēs vēlamies tik tiešām iestikt iepriekšējā uh, gadsimtā. Daži kolēģi saka, ka nē, viņi tomēr vēlētos strādāt 21. gadsimtā un attiecīgi pavadīt arī uh, šo attīstību Eiropas Savienībā lai tas atspūkļot jaunākās tendences. Es domāju, ka līdz ar to būšu atbildējis uz virkni komentāriem. Um, nu, jāsaka, ka daži komentāri varbūt bija pārāk vispārēji, ka jārunā tagad par imigrāciju un jārisina šīs problēmas, nevis uh, vēlēšana likums. Aličkungs un citi. Ačumāls kungs. Vēlos jums teikt, ka mēs neharmonizējam Eiropas vēlēšanu likumu. Mēs cenšamies rast kopīgus noteikumus, eh, kas nāk no labas demokrātiskās prakses. Tas bija ļoti labs formulējums. Un daudzās jomās mums ir minimālie standarti, piemēram, vidas aizsardzībai, patērētāja aizsardzībai. Uh, Eh, arī citās jomās mēs vēlamies šādus principus. Mums pat ir kopīgi standārti Eiropas partijām. Ir Eiropas statūti Eiropas partijām, ir Eiropas statūti Eiropas parlamenta deputātiem, bet nav šādu statūtu Eiropas parlamenta vēlēšanām, tāpēc tas būtu jāgroza. Mēs esam iepulikuši šajā jomā un mums daudz vēl ir jāpaveic, jo mēs esam uh, palikuši uh, šajā te 76. gada situācijā. Mēs neharmonizējam, mēs necenšamies panākt vienotu vēlēšanu likumu, bet mēs vēlamies piemēroties dažiem principiem, uh, un pamatvērtībām eh, Eiropas Savienībā. Jā, es domāju, tādējādi būšu nedaudz atbildējis arī Aču Balskungam. priekšvēlēšana eh, cīņas eh, dalībvalstīs eh, joprojām arī turpmāk būs saskaņā ar līdzinējām tradīcijām, tas netiks mainīts, bet mums tomēr vajadzētu vienoties par minimāliem standartiem. Haličkungam, jāsaka, nebūs nekādi obligātie pienākumi. Jūs piedāvājat, lai nebūtu obligātie pienākumi, viss tikai uh, brīvprātīgi. Jā, tāds varētu būt jūsu viedoklis, bet. Uh, Eiropas Savienībā mēs esam arī e, tiesību kopiena, kopīga noteikumu kopiena, un bieži vien e, tas palīdz, ja mums ir šādi noteikumi un uh, vienoti priekšnoteikumi. Un mēs ievēlam Eiropas parlamentu, un saskaņā ar Lisabonas līgumu uh, Um, šie pārstāvi pārstāv nevis savu valsti, bet Eiropas Savienības pilsoņus. Tātad, tad, kad mēs esam ievēlēti Eiropas parlamentā, mēs pārstāvam Eiropas uh, uh, Savienību, nevis valsti, no kuras nākam. Es zinu, ka daži tagad uh, kratīs galvu un teiks, ka tas tā nav, bet tāda jau ir Eiropas ideja, ka mēs šeit pieņemam likums. Uh, Eiropas Savienībai, protams, ka to ietekmē arī uh, tas, no kurienes mēs nākam, bet gal galā Eiropas likumdošana ir Eiropas likumdošana, nevis likums Francijai, Vācijai vai kādam citam. Tātad tā ir, tas ir kopīgs likums visai Eiropas Savienībai. Dažiem varbūt ir grūti to pieņemt, bet jau 50 gadus tas tā ir, un tā tas būs arī turpmāk, jo pretējā gadījumā mēs varam aizmirst par Eiropas Savienību. Tā vairs nebūs Eiropas Savienība. Kas vēl būtu jākomentē? Jā, Diana Džeims skundz, paldies par jūsu diezgan konstruktīvajiem komentāriem. Ļoti interesanti, ka UKIP uzskata, ka nav nekādu garantiju, ka eh, Lielbritānija 2019. gadā būs izstājusies no Eiropas Savienības. Nu, redzēsim, eh, kā tas noritēs, bet jums pilnīgi taisnība. Ā, ah, jūs sakat, ka jūs, jūs jau tagad var pārstāvēt savu viedokli. Jūs vairs nekas nesaista. Nu labi, bet jums bija taisnība sakot, ka mums ir nepieciešams vēlēšana reģistrs. Eh, tas ir nopietni un tāds ir nepieciešams jau saulaicīgi. Un jāsaka, šajā ziņā apvienotās karalistas praksa ir lieliska. Jūs esat pirmie, kas sagatavo šādu reģistru, sagatavo kandidātus. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Nācies konstatēt, ka dažās valstīs tas notiek pēdējā brīdī, un tad arī notiek šīs kļūdas ļoti, kad cilvēks eh, var eh, tikt ievēlēts divreiz, jo ir grūti pārbaudīt, eh, kurš kur balso, ja ir šī te dubultā valsts piedarība. Ir iespējams, ka cilvēki balso divreiz. Nu, varētu teikt labāk divreiz nekā vienreiz, bet, nu, tas nav īsti saskaņā ar noteikumiem. Taisnība. Un te nu es varu teikt, jā, mēs vēlamies paredzēt šo termiņu astoņas nedēļas. Sākotnēji tika piedāvāts 12 nedēļas, 8 nedēļas. Nu, tas ir ļoti maz, jo dažās valstīs ir miljoniem iedzīvotāju, kas ir šādos uh, divos reģistros. Tālāk balsošana tiem pilsoņiem, kas atrodas trešās valstīs profesionāla apsvēruma dēļ, eh, bieži vien cilvēki atrodas trešās valstīs, mēs uzskatām, ka būtu pieņemam, ka šie cilvēki varētu piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Nu, kā tas tālāk notiek, ja cilvēks dzīvo visu dzīvi trešajā valstī un nekad eh, neierodas atpakaļ mājās, nu par to būtu jādomā. Mēs piedāvājam arī šo minimālo balsošanas vecumu 16 gadu, zinām, ka par to neizdosies vienoties, varbūt, ka padomēji būtu uh, kādi ierosinājumi. Es domāju, ka 16 gadus veci jaunieši uh, pilnībā ir spējīgi izlemt, par ko dot savu balsi. Viņi uh, mūsdienās nu, ļoti ātri, un es domāju, ka uh, mēs eh, varētu viņus eh, aicināt piedalīties šajā kopīgā Eiropas vēsturē. Tāpat tika izteikts viedoklis par elektronisko balsošanu. Arī te vēlos aicināt dalībās pārbaudīt, vai tas būtu iespējams. Igaunijā tas jau notiek. Varbūt, ka citas valsts jau arī izmēģina šo sistēmu. Ja ir iespējams atrisināt problēmas, kas saistīts ar vēlēšanu manipulācijām un datu drošību, varbūt tā būtu ideja, kur mēs varētu uh, atbalstīt. Tagad trijā, trijos štatos ASV balss tiek pārskaitīts tieši šo automātisko balsošanas ierīču dēļ. Nu, es domāju, ka mēs varam piekrist šādai sistēmai tikai tad, kad ir augsti drošības standārti. Beļģijas pārstāvis arī teica, ka minimālais balsošanas vecums, jeb slieksnis būtu svarīgs. 26 dalībvalstīs ar likumdošanu ir noteikts šāds slieksnis. Un jāsaka, ir kolēģi, kuriem ir izdevies tikt ievēlētiem ar ļoti nelielu balsu atbalstu 0,7%. Dažos gadījumos, lai iekļūtu Eiropas parlamentā, nepieciešams tikai tūkstoši vēlētāju atbalsts, citos gadījumos ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts. Tātad varbūt mēs varētu noteikt šādu slieksni, procentā slieksni deputātiem, lai viņi varētu iekļūt Eiropas parlamentā. Šķienkovs kungs Polijas pārstāvs vēlreiz izteicās, ka pilsoņi nepiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās citu problēmu dēļ, bet um, jebkurā gadījumā Brisele Allaž šķitīs tālāk nekā attiecīgā mērija vai vadistē uh, Polijā. Uh, Tas ir redzams arī um, ASV, Vašingtona pārstāv visu ļauno, tieši tāpat arī Brisele tiek uzskatīta par visļaunā sākni. Dažkārt pamatot, bet dažkārt tomēr nepamatoti. Jo um, tas tiek izmantots bieži vien kā aizsegs, jo daudzas problēmas Briselē nemaz nav iespējams atrisināt. Tāpēc es uzskatu, ka šāds trūkums eh, Eiropas parlamenta vēlēšanās būs vienmēr, ka mēs esam tālāk no pilsoņiem. Paldies kolēģei no Katalonijas. Jā, Lai eh, vēlētu visi ne tikai Eiropas Savienības pilsoņi, šobrīd ir ļoti daudz, 30 miljoni eh, trešo valstu iedzīvotāji, daudzi ilgstoši dzīvo šeit, bet nav ieguvuši pilsonību. Būtu interesanti paraudzīties, vai viņi arī tomēr nedrīkstētu vēlēt un piedalīties politiskajā procesā. Daudzās valstīs tas ir atļauts pašvaldību vēlēšanu gadījumā, proti trešo valstu pilsoņi var piedalīties eh, pašvaldību vēlēšanās. Par to mēs arī esam diskutējuši, bet tik tālu neesam tikuši Eiropas vēlēšanu gadījumā. Jā, nu, ceru, ka vairāk vai mazāk esmu atbildējis uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un Šinovskungam vēlos teikt, jā, Vienmēr tiek teikts, ka Eiropas, Eiropā ir demokrātijas trūkums. Um, tas kā mantra tiek atkārtots tik bieži, lai gan bieži vien tā nemaz nav. Un runājot par Eiropas parlamenta vēlēšanām, um, nevajadzētu varbūt runāt par demokrātijas trūkumu. Mēs tiekam brīvi, atklāti ievēlēti, tieši tāpat kā kolēģi eh, nacionālajos parlamentos. Eh, brīvas, atklātas vēlēšanas, un tāpēc mums ir tāda pati leģitimitāte pieņemt likumdošanu kā kādam nacionālajā parlamentā. Arī eh, vēlētāja aktivitāte ir atšķirīga, ja salīdzinām dalībās starpā. Leģitimitāte tiek nodrošināta un mēs diskutējam tikpat intensīvi, atklāti. Mūsu sēdes tiek translētas internetā. Nu, es nezinu daudz šādu nacionālo parlamentu, kuru sēdes tiek translētas internetā. Tāpēc attiecībā uz Eiropas parlamentu es nevarētu atzīt, ka te ir demokrātijas trūkums. Varbūt, ka ir zināms komunikācijas trūkums, ne jau informācijas trūkums kā tāds, mēs varam eh, paziņot par visu, bet eh, trūkst eh, varbūt šāda komunikatīva saikne. Un to saka arī politiskā klāsts. Un politiķi un politiskās partijas varbūt nepietiekami informē uh, pilsoņus, un te varbūt mēs varētu domāt par uzlabojumiem. Un ar šo Eiropas uh, politisko grupu logo mēs varētu padarīt to visu redzamāku, lai vismaz dažiem būtu šāda saiknes sajūta, ka mēs strādājam kopā politiskajā saimē un mēģinam kopīgi definēt Eiropas līmeņa uh, pievienoto vērtību. Uh, Nu, tas arī būtu viss no manas puses, Hubners kundze. Uh, thank you. Jo. Paldies. Pavisam īsi vēlējos arī atsaukties uz dažiem no jautājumiem, kas, manuprāt, ir bū... precizējami. Vispirms uh, tas, ko teica divi, trīs kolēģi no nacionālajiem parlamentiem par to, kādēļ uh, mums vispār ir nepieciešams uh, šīs tiesību akts. Manuprāt, tas ir, ko teica Mau kungs, šeit mēs runājam par Eiropas demokrātijas kvalitāti. Tas ir nepieciešams arī tādēļ, ka līgums ļoti skaidri to arī atrunā pāntā, ko minēja. Tātad 223.1 uh, par to, ka Eiropas parlamentam uh, ir jāizstrādā priekšlikums, lai izstrādātu Eiropas parlamenta vēlēšanu sistēmu. Tieši līgums mums piešķir šo iespēju. Uh, vai nu mums eh, pēc tam ir vienots režīms visās <coughs> dalību valstīs, vai tāda sistēma, kas balstās uz kopīgiem principiem. Esam par to runājuši un arī vienojāmies, ka labākais veids, kā respektēt tradīcijas, daudzveidību, kā ievērot arī to, kas nu labāk atbilst pilsoņu eh, gaidām un tam, ko viņi pieraduši, mēs izvēlamies kopīgo principu sistēmu. Tad, nu, tiesība akts arī tieši par to runā, ka mēs ievērojam kopīgos principus, un dalību valstīm mēs atstājam ļoti lielu elastību, lai tiktu īstenots nacionālās vēlēšana tradīcijas. Es domāju, ka arī ļoti svarīgi apzināties to, ka šajā likumdošanas aktā, mūsuprāt, ir lietas, kurām būtu jābūt obligātām, bet ir arī vairākas rekomendācijas, kas, mūsuprāt, arī. Uh, varētu tikt apdomāts dalību valstīs nākotnē, piemēram, šo 16 gadu uh, vecums, kur 16-gadīgajā, kā piemēram Austrijā, var piedalīties vēlēšanās, kā arī Dēļ Džeims teica, ir arī jauniešiem jājūt, ka tā ir arī viņu atbildīgi piedalīties vēlēšanās. Tas nav vienkārši nu, tāds prieks, ka viņiem ir lē, tiesības izvēlēties un lemt, bet mēs ar tādējādi arī nosūtam vēstījumu nākotnē. Otrakārt, vēlos, lai jūs zinātu arī, ka tas, ko mēs piedāvājam, Tas ir izstrādāts pēc milzīgiem kompromisa meklējumiem šeit parlamentā. Uh, Mēs nestrādājam tikai ar astoņiem dažādām politiskām grupām, bet ar 300 dažādām partijām. Mums ir jāatrod kompromisi ne tikai politisko grupu vidū, mums ir jāvienojas ne tikai starp nacionālajām delegācijām, jo Eiropas parlamentā mēs uh, arī ierodamies ar mūsu nacionālajiem kontekstiem un fonu, pie kā esam pieraduši. Uh, Un arī, jā, kolēģi ir arī, kas piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, zina un pier, pieraduši tam, ko jūs sakāt, bet no demokrātijas vārdā uh, Eiropas uh, parlamenta vēlēšanas ir jāpadara vienlīdzīgākas, lai visiem pilsoņiem būtu tiesības zināt, kas būs vēlēšana sarakstā. Dažkārt uh, ir situācijas, kur dažās valstīs trīs mēnešus pirms vēlēšanām viņi jau ļoti labi zina, par ko viņi balsos. Viņiem ir bijusi iespēja jau arī uh, iepazīties ar attiecīgo kandidātu, un iepriekšējās vēlēšanās bija arī tādi gadījumi, kur cilvēki divas nedēļas pirms vēlēšanām saņem kandidātu sarakstu. Uh, Līdz ar to, jā, ir jāveic zinām harmonizācija arī attiecībā uz šiem dažādajiem vēlēšanu procesu termiņiem. Taču, nu, nē, mēs. Ne, tagad neupurēsimies uh, par 12 vai 8 nedēļām. Te ir arī jāvienojas par kompromisiem, lai visi būtu apmierināti. Tad arī ļoti stingri gribu izcelt to, ko jūs arī teicāt savos komentāros. Ne, mēs nedomājam, ka Par šo vēlēšanu sistēmu mēs uzreiz piesaistīsim vairāk cilvēkus dalībai, bet ja cilvēki redzēs, kā vēlēšanu process viņiem sniedz labāku informāciju, kā viņi saņem šīs uh, tiesības, arī sazināties ar kandidātiem Viņi vairāk varēs saņemt informāciju par to, ko attiecīgais cilvēks darīs Eiropas parlamentā, kurā grupā viņš darbosies, kāda ir šīs grupas politiskā programma tā tālāk. Nu, par to jau ir demokrātija, ir jāatgriežas pie uh, sāknēm, ir jāsniedz fakti, informācija. Nu, lūk, uh, mēs šeit runājam par uh, pilsonības kvalitāti, par labu demokrātisko praksi, par vienu, diviem specifiskiem elementiem. Šis likums, eh, cerams, tiks pieņems šogad. Šogad mums ir arī eh, jāpātrina Brexit process. Es nezinu, kad un vai tas vispār notiks, bet jā, ir izaicinājums eh, pārdalīt vietas Eiropas parlamentā atvēlētās, un mums tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Un tad ir visas šīs diskusijas par vēlēšanu likumu, un tas, protams, ir uh, sarežģītāk. Šis elements sarežģīja šīs diskusijas. Jāsagatavo diskusijas arī nacionālajos parlamentos, kur būs ratifikācijas process. Mēs, kā Parlamentārieši, kas pārstāvam pilsoņus Eiropas līmenī, esam gatavi risināt šo jautājumu ar nākamo parlamentu no dažādām perspektīvām, pozīcijām, ņemot vērā visus izaicinājumus, tā skaitā arī šo uh, Eiropas parlamenta vietu piešķiršanu un tām līdzīgi. Tad viens piemērs, kur mēs uh, neuzspiežam, bet piedāvājam risinājumu Tas ir uh, pār vēlēšanu dienu. Ir ceturtdienas, piekdienas, sestdienas, svētdienas, ļoti dažādas šīs tradīcijas. Tad ir vesela nedēļa, kad notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas. Nē, mēs nepiedāvājam vienu dienu, mēs negribam, lai visi mainītu un piekristu vienai dienai. Bet varbūt uh, mēs varētu to visu norganizēt vienlaicīgi. Uh, šīs četras dienas, lai notiek vienlaicīgi, piemēram, svētdienas vakars, kad noslēdzas viss šīs vēlēšanas, un tad milzīgs ir šis Eiropas, Eiropas tāds pasākums, ka tiek paziņotas vēlē, paziņot vēlēšanu rezultāti. Mēs šādu harmonizāciju piedāvājam, un pēdējā lieta par šo špiceni kandidātiem. Esat minējuši to jau vairāk par šiem priekšsēžiem. Uh, Jā, daudz esam runājuši parlamentā, šie jautājumi arī ir sarežģīti, diskutējot ar pa padomi. Un visdrīzāk tad mēs nonāksim pie secinājuma, nē, kā juridiski diezin, vai mēs varam to atrisināt. Taču skatoties, kas notiek Eiropas pārtījās, politiskajās ģimenēs, Tur jau ir šāda arī ir šāda pieeja atrunāta viņu statūtos. Politiski jau tas notiek, varbūt tas nav tieši šeit Eiropas parlamenta likumdošanā kā tādā, bet šo procesu nevar apturēt, jo politiskās partijas vēlas, lai tas notiktu tieši tā, kā tas notiek. Te mums arī ir jābūt atvērtiem. Tas nāk no politiskām interesēm, uh, politiskās uztveres par to, kādām jābūt EP vēlēšanām. Nu, tā arī Eiropa progresīvi attīstās, un to dara arī kopīgi. To mēs mēģinam īstenot arī šeit. Mums ir līgumā noteikti tie pienākumi, bet mēs vēlamies strādāt kopā ar nacionālajiem parlamentiem un valdībām, jo uzskatām, ka šis ir kopīgs izaicinājums un atbildība. Lūk, tik tālu no esam šodien. Es domāju, ka te būs nepieciešama jūsu palīdzība. Jāpārdomā tas viss. Varbūt, jā, jūs arī uz lietām, varbūt pēc šīs dienas diskusijām raugāties nedaudz citādāk. Tad, nu, tiešām uztveriet to nopietni, tas ir mūsu kopīgs izaicinājums. Un mēs neatrisināsim uh, visu šo. Um, Um, līdzdalība vēlēšanās problēma, bet mēs varam tomēr uzlabot šī procesa uzticamību un arī Eiropas demokrātiju uzticamību. Lūk, tas arī ir uz spēles. Noslēgsim šo darba kārtības punktu. Tas nozīmē, ka jums ir vēl laiks. Uh, izklaidēties Eiropas parlamentā. Nezinu, kā jūs varētu uh, tā tad, uh, nu, vēl pavadīt šo laiku līdz pulkstens vieniem, jo vienos būs rest, uh, pusdienas nu, nultā stāva restorānā. Vispirms uzaicinu jūs uz pusdienām, bet tad tiekamies trijos pēcpusdienā. Tad būs diskusijas par um, Eiropas Savienības izmaiņām, par līgumiem un tam līdzīgi. Paldies!